la smattina. Kolēģi. Dargie kolēģi, mēs sākam um, ar darba kārtības uh, apstiprināšanu. Vai ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība ir pieņemta. Nākamais punkts. Stabilitātes instruments. Referenti Katrīna Brantnere. Mūsu rīcībā debatēšanai ir viena stunda. Šī stunda mums ir jāievēro. Ir runa par to, ka gatavosim ziņojumu projektu par stabilitāti un e, tas tiks apspriests 30. un 31. maijā. Stabilitātes instruments ir vienīgā, e, vienīgā programma Eiropas Savienības e, rīcībā, lai varētu reaģēt uz drošību prasībām mūsu e, robežās, kā arī uz e, miera uzturēšanas pasākumiem un miera nostiprināšanas operācijām. Bez kavēšanās došu vārdu ekspertiem pēc tam. Mēs uzklausīsim referenti. Ikvienam ekspertam ir dotas četras minūtes. Martinelli kungs un citi eksperti. Vispirms, Martinelli kundze, četras minūtes jums. Paldies par iespēju komentēt komisijas priekšlikumu. Par stabilitātes instrumentu. Mani lūdzu koncentrēties uz stiprajiem un vājiem punktiem, un es gribētu runāt par uh, Eh, tādu parādību, ka instruments nav geogrāfiski piesaistīts. Uz to neatiecas tāda kritērija eh, kā geogrāfiski. Tā eh, uzmanības centrā ir konfliktu novēršana. Un es gribētu runāt pirmkārt par risku uzņemšanos. Es domāju, ka šeit ir iekšējs risku uzņemšanas elements, kas nav pilnībā attīstīts priekšlikumā. 70% finansējumi ir jāizmanto uh, esošajām vai iespējamām krīzēm. Un uh, konsultācijas ar pašvaldībām, pilsonisko sabiedrību, uh, tām ir jānorit optimālā līmenī krīzes laikā. Uh, E, pašvā, e, vietēji pasākumi var tikt atbildīti otrajā plānā. Un mums ir jābūt politiski e, sagatavotiem šādai situācijai un riskiem, ar ko tas ir saistīts. Un otrais punkts attiecas uz uh, E caurlaidas vietējiem, eh, eh, caurlaidas darbiniekiem un sadarbību ar vietējiem iedzīvotēm gan EAS līmenī un sadarbība ar delegācijām. Varbūt vajadzētu skaidr, vairāk skaidrot šos jautājumus priekšlikumā. Lietiem delegācijām ir nozīmīga loma pro, programmēšanai tīpaši. Uh, kad uh, savlaicīgi tiek sniegt informācija par notikumiem uz vietas. Tie var palīdzēt eh, noteikt prioritātes un uh, visbeidzot palīdzēt lēmumu pieņemšanā, bet arī attiecībā uz uzraudzīšanu delegācijas. Var ziņot par izdevumiem uz vietas un par veikto pasākumu efektivitāti. Trešais punkts, par ko es vēlos runāt, ir uh, efektivitātes e, izvērtēšana. Ir nozīmīgi vairāk runāt par izvērtēšanu, par e, izpildes līmeni, par e, tām darbībām, ko atbalsta EAS, par to, par ienākumiem, cik lielā mērā EAS projekti piemērojas situācijas izmaiņām uz vietas un kādā veidā EAS var apliecināt savu efektivitātu uz vietas. Un šajā sakarā es gribētu īpaši uzsvērt pilsoniskās sabiedrības eh, lomu. Manuprāt, ārējo konsultantu vērtējums nav pietiekams, ir pilnībā jāpiesaista pilsoniskā sabiedrība Un tas, kā pilsoniskā sabiedrība var palīdzēt izvērtēšanas ziņā, vēl nav pilnībā skaidrs. Šie jautājumi nav pilnībā skaidroti. E, varētu kā daļu no izvērtēšanas procesa ieviest šādu konsultēšanos ar pilsonisko sabiedrību. Tāpat ir e, paredzēta mieru veidošanas partnerība, un šeit varētu vairāk sistematizēt Eh, šos jautājumus. Tāpat ir jāpiemina tas, ka pagātnē bez kritikas tika izmantotas starptautiskās aģentūras, lai atbalstītu pilsonisko sabiedrību. Es eh, domāju, ka nozīmīgāk ir tieši kontakti ar pilsonisko sabiedrību uz vietas. Un ceturtais punkts ir saiknes starp pretterorismu pasākumiem un cilvēktiesībām. Uh, Mūsu pieredze Āfrikas raga valstīs eh, rāda, ka pretterorismu pasākumi eh, rada telpu cilvēktiesību pārkāpumiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo ir aicināts atbalstīt pretterorismu likumdošanu un eh, likum, likumdošanas ieviešanas stiprināšanu. Mums vajadzētu Eh, saprātīgi līdzsvarot šos abus mērķus eh, - cīņu pret terorismu un cilvēku tiesību atbalstu. Un šeit ir nepieciešams spēcīgs cilvēku tiesību uzraudzīšanas mehānisms. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs. Yes, um, thank you very much. Um, Andrew Sheriff from the European Centre for Development. Paldies, um, Andrew Sheriffs no Eiropas attīstības cen eh, politiku pārvaldības centra. Es jūs pastāstīšu par pāris pētījumiem, ko mēs esam veikuši attiecībā uz stabilitātes instrumentu un kā tas sasauc ar situāciju atšķirīgās valstīs. Pirmkārt, ko varētu teikt par attīstības instrumentu. Tas ir ļoti svarīgs instruments konfliktu novēršanai novēršanai un miera veidošanai, bet tas nav vienīgais instruments. Un tādēļ uh, miera uzturēšanu un um, konfliktu novēršanu nevajadzētu izslēgt no citiem instrumentiem, tādiem kā kaimiņu attiecību instruments un citiem. Ja mēs vēlamies uh, īstenot miera veidošanu ilgtermiņā, tad ir jādomā par iniciatīvām, kas pārsniedz 18 mēnešus. Pirmkārt, jānorāda, ka konfliktu novēršana un miera iedibināšana ir uh, jāizvirza arī citu instrumentu centra. Uh, Jāsaka, ka minētā instrumenta viena no galvenām priekšrocībām ir ātrā darbība. Tomēr šis ātrums vēl nav pietiekams. Ir virkne gadījumu, kuros uh, sākotnējā ierosme darīt kaut ko konflikta zonā un pēc tam laiks līdz naudas saņemšanai tomēr ir pārāk ilgs. Tādēļ būtu labi pātrināt šā instrumenta iedarbināšanu. Nākošais jautājums ir saistīts ar uh, demokrātisko kontroli un uh, instrumenta pievienoto vērtību. Mm, šķiet, ka uh, ilgter, īstermiņa komponente demokrātiskā kontrola nav pietiekami nodrošināta, bet ilgtermiņā eh, tas ir nodrošināts. Tālāk eh, jāsaka, ka sadaļa, ceturtā sadaļa ir mazāka salīdzinot ar iepriekšējo instrumentu, bet varbūt uh, nebūtu IFS uh, finansējumu labi palielināt arī. Tālāk vajadzētu varbūt palielināt ilgtermiņu programmām palīdzē, paredzēto īpatsvaru šajā programmā. Galvenā pievienotā vērtība, protams, ir darbības ātrums, bet tas viss ir jāsastāista ar ilgtermiņa pasākumiem. Un es uh, gribētu iebilst pret uh, to, ka stabilitātes instrumenta ilgtermiņa komponentes īpatsvaru censtos pa palielināt. Tālāk jautājums par to, kā stabilitātes instruments uh, saskan ar citiem instrumentiem un kā tie viens otru papildina. Šeit uh, būtu jāizvērtē humānās palīdzības sniegšanas aspekti. Jāsecina, ka stabilitātes instruments ir ļoti liederīgs ārējās uh, darbības aspektā un ka šeit būtu nepieciešams varbūt zināmas korekcijas, bet ne būtiskas reformas. Paldies, Malkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos ārlietu komitejai par to, ka uzaicinājāt Eiropas miera veidošanas kontaktu birojušos uzklausīšanu. Man ir viens punkts par stabilitātes instrumentu un vēl piebilde par uh, ierosinājumiem to aizvietot ar kaut ko citu. Mūsu birojas uh, aktīvi atbalsta šo stabilitātes instrumentu. Mēs atbalstam novatoriskus miera veidošanas pasākumus. Bet, eh, diemžēl, izskatās, ka ne visi šādu ka š, visi šādu pieeju atbalsta un tādēļ ir ārkārtīgi liels pieprasījums pēc uh, instrumenta līdzekļu izmantošanas domājot par jaunu instrumentu, būtu jāvienkāršo pasākumi, kas paredzēti 4. pantā, jādomā par riska analīzes pasākumiem, un mēs ceram, ka padome un parlaments atbalstīs priešlikumu jaunos elementus. Mūsu birojs ir arī izstrādājis rekomendācijas, kā uzlabot uh, stabilitātes instrumenta darbības efektivitāti. Proti jāpalielina trešā panta pasākumu finansējums, tās ir, tie ir krīzes uh, reakcijas pasākumi. Tāpat jāsniedz lielāks atbalsts miera veidošanas pasākumiem. Tāpat jāpa, lielina finansējums ceturtā panta pasākumu ietveros par gatavību krīzes novēršanai. Šīs instruments ir lielisks paraugs tam, kā Eiropas Savienība var palīdzēt miera veidošanas un konfliktu novēršanas uh, procesā ir jānodrošina arī plašāka Eiropas Savienības humanās palīdzības instrumentu izmantošana, plašāk jāpiedalās civilājās stabilizācijas misijās, un mēs uzskatām, ka instrumenta pārskatīšana būtu iespēja izvērtēt no jauna piešķirto finansējumu šādiem pasākumiem un to izlietošanas efektivitāti. Tāpat ir jādomā par pilsoniskās sabiedrības organizāciju lomu, par ko ir runa piektajā pantā. Mūsuprāt, šajā pāntā minētos izaicinājums nevar atrisināt tikai uh, Eiropas Savienības struktūras, ir jāiesaist arī pilsoniskā sabiedrība. Mūsu organizācija uzskata, ka uh, stabilitātes instrumenta efektivitāti varētu uzlabot reformējot citus finansēšanas instrumentus un pārskatot arī uh, kritērijas, kas ir iekļaut geogrāfiskajās programmās. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Kristesku kundze. Paldies, priekšsādātāji kungs. Es pārstāvu krīzes pārvaldības iniciatīvu. Mēs pārstāvam Somiju, un šo iniciatīvu iedibināja prezidents Ahtisārī 2010. gadā. Mēs darbojamies konfliktu rajonos visā pasaulē. Mēs piedalījāmies Karabahas un Piedņestras konflikta miermīlīgā risināšanā, tāpat esam piedalī, strādājuši Jemenā, Dienvidsudānā un citos pasaules reģionos. Mēs saņemam finansējumu no stabilitātes instrumenta un tādēļ mani lūdza pastāstīt par mūsu pieredzi šā instrumenta izmantošanā. Es konkrēti runāšu par mūsu praktisko pieredzi uh, ris īstenojot Kalnu Karabahas eh, projektu, kas tiek finansēts no stabilitātes instrumentu līdzakļiem. Es aprobežošos ar četriem secinājumiem. Mēs augstu vērtējām šā instrumenta izmantošanu, mēs eh, pārskatīšanu, mēs uzskatām, ka būtu jāvienkāršo administratīvās procedūras palīdzības sniegšanai. Mēs esam uh, saņēmuši uh, palīdzību no šī instrumenta 18 mēnešus ilgi, un, protams, 18 mēneši ir pārāk īsts laiks, lai uh, iedibinātu stabilu mieru. Mēs uh, esam uh, iesnieguši pieprasījumu līguma pagarināšanai, bet līdz šim vēl nesam saņēmuši septiņu mēnešu laikā nekādu lēmumu, un līdz ar to šāds ilgs pārtraukums ir atstājis negatīvu ietekmi uz mūsu projektu īstenošanu. Tāpat jānorāda, ka diemžēl Eiropas Savienības tēls šajā reģionā ir cietis, jo mūsu projekts, ko finansē Eiropas Savienība. Tādēļ mēs uzskatām, ka ir paredzētais grozījums, ka ir uh, iespējams atkāps no komitoloģijas procedūras, lai pātrinātu līdzekšu piešķiršanu, ir apsveicams. Mēs uh, uzskatām, ka jāparādz uh, programmu īstenošanas pagarinājums līdz pat 30 mēnešiem, ja ir nepieciešams īpašs atbalsts pilsoniskai sabiedrībai, lai nodrošinātu sistēmiskas pārmaiņas. Kā jūs zinat, Kalnu Karabahas konflikts ir ļoti specifisks un to nebija iespējams finansēt no citiem Eiropas Savienības instrumentiem tādiem kā kaimiņa attiecība politikas instruments, piemēram. Un trešais uh, komentārs ir tāds, uh, ka Mūsuprāt, koordinācija ir ļoti svarīgs jautājums. Otrajā pantā ir runāts par Eiropas Savienības palīdzības pasākumu saskaņotību. Tas ir ļoti svarīgi, tīpaši, ja stabilitātes instrumentu projekts tiek īstenot sensitīvos reģionos. Uh, uh ir tīpaši reģionālo konfliktu gadījumā, ja tie pastrāv draudi izplatīties tālāk šajā reģionā. Ir nepieciešams sadarboties starp Eiropas Savienības institūcijām un dalību valstīm. Dažkārt mums, kā nevalstiskai organizācijai, bija jāuzņēmas koordinācijas loma šajā sakarā. Šeit e, jāsaka, mēs sadarbojāmies ar Tbilisi, ar Eiropas Savienības delegāciju Tbilisi, kas veic koordinācijas darbu Dienvidkaukās reģionā. Mēs uzskatām, ka tāpat aktīvāk jāiesaista parlaments galveno programmu dokumentu izstrādē. Tāpat eh, mans kolēģis jau to norādīja, ka Eiropas Savienības delegācijām ir aktīvāk jāiesaistās programmu īstenošanā un aktīvāk jāsadarbojas ar nevalstiskām organizācijām. Un vēl pēdējais punkts par izvērtēšanu. Mums pašiem ir jāveic projekta izvērtēšana, mēs uzskatām, ka tas varbūt nav labākais risinājums jo mēs uzskatām, ka izvērtēšanu būtu jāveic pašai komisijai vai ārējās darbības dienestam. Paldies! Lielas paldies! Un Brendens kundze, kas ir mūsu referenti, paldies! Un paldies arī mūsu četriem ekspertiem. Esmu ļoti pateicīga arī par jūsu atklātiem vārdiem. Jūs ļoti pareizi arī norādījāt uz būtiskākajiem aspektiem, kas ir jāizskata. Tiešām paldies, ka jūs bijat gatavi tik atklāt par to runāt. Mm, pieminēšu dažas lietas, par kurām jūs arī komentējat no sākuma par eh, pašu nosaukumu. Eh, nosaukums ir instruments stabilitātei, un Dienvidāfrikai, eh, Ziemeļāfrikas valstīs uh, stabilitātes instruments asociējies ar diktatoru iespējam palikt amatos. Un tāpēc arī tad, kad viņi ierauga vārdu stabilitāte, viņi ir mazliet skeptiski noskaņot. Tāpēc es tiešām saprotu, ka, saprotu, ka šajā reģionā vārdam stabilitāte nav īsti laba nozīme. Un tāpēc labāk būtu vienkārši to saukt par instrumentu uh, krīzes uh, risināšanai un uh, profilaksē. Varbūt šādā veidā varētu saukt. Tas tāds mans priekšlikums. Uh, Otrakārt par darbības jomu. Tik runāts par to, ka šeit ir stabilitātes instrumenta, kā arī humanās palīdzības eh, instrumentu zināma pārklāšanās. Jā, es varu piekrist. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai būtu absolūta precizitāte un nebūtu pārklāšanās, ņemot vērā arī to, ka resursi ir ierobežoti. Bet es arī saprotu ideju to, ka ka arī drošības briesmas pastāv tādā ziņā, ka, piemēram, ir kāda, kāda dabas katastrofa vai cilvēka izraisīta uh, katastrofa. Tātad visi šie drošības aspekti noteikti ir jāiekļau. Treškārt. Un arī šis jautājums ir tika jau pieminēts, ir cilvēku tiesība dimensija. Uh, terorismu apkarošanas pasākumos. Pagātnē mums jau notika šādas diskusijas. Jūs noteikti atceraties, komisāra Valdera tā laika parakstīto mm, noteik, nu, parakstītos noteikumus attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu, bet, diemžēl, nebija izstrādāts nekāds institūciju mehānisms vai kāda veida, uh, vai arī kāda veida rekomendācijas, uh, uh uz, balstoties uz tādu dokumentu, ko parakstīja Ferrero Valdner un Eštons kundze arī to pārņēma. Apvienotās karalists ārlietu dienests uh, pieņem šāda veida rekomendācijas, tāpēc mans priekšlikums būtu, lai Eiropas Savienība izdarītu to pašu, lai būtu jauns punkts, kur būtu pateikt, uh, pateikts, ka ir nepieciešams pārņemt, um, izveidot šāda veida vadlīnijas, varbūt tiešām varētu pārņemt arī apvienotās karalists pieredze. Ceturkārt. Man ir svarīgi, lai būtu skaidra norāde uz Eiropas Savienības uh, mediācijas pasākumiem. Un tika pieminēta arī uh, nevalstisko organizāciju loma, nelos to uzsvērt, lai pilsoniskās sabiedrības organizācijas tiktu iesaistīts arī izvērtēšanā. Jūs jau noteikti pieminējat, ka stabilitātes instrumentā uh, nevienmēr ir iespējas iesaistīt pilsonisko sabiedrību pirms tiek iedarbināts mehānisms, jo ir nepieciešams ātri rēģēt, bet varbūt izvērtēšanas posmā tas būtu vieglāk. Nobeigumā runāšu par Eiropas parlamenta lomu, kas ir ārkārtīgi svarīga, ņemot vērā to, ka mums ir jābūt sarunām um, attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem, um, te ir jārunā par delģētiem aktiem, Un um, šerif kungs runāja par to, ka um, ātrum, reaģēšanas ātrumam mm, ir uh, svarīga loma, un, protams, nedrīkst tas būt pretrunā ar demokrātisko uzraudzību. Mums bija tikšanās attiecībā uz šiem aspektiem, un mēs, kā Eiropas parlaments, gribējam elastīgu līdzekļu izlietošanu attiecībā uz krīzes uh, reakt, uh, reaģēšanu un uh, un profilakse, bet padomē bija pret to. Tātad parlamentam bija ļoti labs priekšlikums tā, lai varētu pēc iespējas ātrāk reaģēt, bet nu padomu bija pret. Nobloķē procesu. Bet manuprāt, tiešām demokrātiskās uzraudzības elements diez vai palēninātu šo procesu. Nobeigumā par uh, finansu aploksni. Daudz no jums jau pieminējuši tas, kā tas viena no, viens no plusiem stabilitātes instrumentam ir tieši tas, ka um, pastāv iespēja ļoti ātri reaģēt par darbības jomu. Ja mēs palielināsim darbības jomu, ja mēs iekļausim arī citas lietas, ne tikai uh, dabas un uh, cilvēku izraisītas katastrofas, uh, varbūt, ja iekļausim arī sabiedrības veselību, tad noteikti būs nepieciešams arī lielāks finansējums un uh, Protams, no kolēģiem gaidu tagad komentārus un no komisijas dienestiem arī. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Un Gotīri kungs, kas viens ir mūsu ēnu referentiem, un tad varēs izteikties pārējie deputāti lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu ēnu referents no S&D grupas. Paldies arī par iespēju izteikties. Nēlos pateikties visiem, kas ir ieradušies. Paldies, protams, arī referentam. Mums ir diezgan labs pārskats par šo instrumentu. Instruments ir ļoti noderīgs, jo tas ir izveidots konkrētam mērķim. Un šeit jārunā gan par procedurāliem aspektiem, gan arī par materiāliem aspektiem. Es varu piekrist tam vērtējumam, ko, ko pauda referents. Priekšlikums kopumā ir pieņemams, lai gan paliek vēl daži neatrisināti jautājumi. Un noteikti būs jārisina šie atsevišķi jautājumi, jo pastāv vēl zināmas uh, nedrošības. Ir piedāvātas, piedāvāti grozījumi, priekšlikumi kopumā varu teikt, ka pieeja ir diezgan konservatīva. Stabilitātes instrumentam ir jābūt iespēja pielāgoties ļoti straujām izmaiņām. Un daudzos gadījumos šīs izmaiņas būs arī neparedzētas iepriekš. Mēs šeit runājam par instrumentu, kas uh, tapa pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā, un tāpēc arī trešais un piektais pants, kas tagad ir grozīts un, un tagad pat ir um, grozīts nosaukums, ir runāts šeit konkrēti par miera uzturēšanu, miera veidošanu. Punktā 3.1 ir teikts, ka mēs vēlamies, lai noteiktā un atbilstoša ekonomiska attīstība ļautu Eiropas Savienībā izmantot šādu veidu instrumentus. Un te ir saikne ar cita veida pieeju, kas radās citos apstākļos. Un tajā laikā Eiropas Savienībai bija pieejami arī cita veida instrumenti. Tas bija pirms Lisabonas laikmetā. Tad, tad jebkurā gadījumā ir jādomā par dažāda veida ieviešanas aspektiem. Protams, šeit ir arī kritiski aspekti. Esmu, piemēram, kritiski noskaņots attiecībā uz to, kā Eiropas parlaments šeit varēs iesaistīties. Jautājums jau nav tikai par ātru reaģēšanu vai arī par laika aspektiem. Jautājums samērā par deleģētajiem aktiem, par mūsu konkrētiem mērķiem un deleģētie akti šajā jomā noteikti būs saistīti un skaidrs, ka mēs šeit strādājam daudz izteiktākā, daudz vairāk preskriptīvā situācijā. Un es domāju, kā grozījumi, kas šobrīd Eh, ka situācija, situācijas izmaiņas šobrīd nav vēl atspogļot šajā priekšlikumā, nav vēl precīzi informācijas par to, tāpēc būs nepieciešams grozīt to visu. Manuprāt, te, te ir mazāka precizitāte salīdzinot ar citiem instrumentiem. Piekrīt arī vairākiem runātājiem par to, ka ir jārunā daudz precīzāk par instrumenta mērķiem. Tātad šeit ir vairāki vairāki posmi, vairāki aspekti, katrs no kuriem jārisina atsevišķi un precīzi, lai nesanāktu tā, ka mums būtu pārklāšanās salīdzinot ar citiem instrumentiem, piemēram, palielinājums līdz 30 mēnešiem. Man pašam personiski vēl ir zināmas bažas un jāskatās, vai es varēšu piekrist galīgajam risinājumam. Tad vēl ir arī citi jautājumi, piemēram, tas, kā ceturtais pants. Šeit tiek iekļauts kā arī pielikumi. Ja mūsu pieeja ir pārāk ģeneriska, tad mēs varam varbūt šim instrumentam laupīt zināmu detaļu precizitāti, bet, nu, es tiešām labprāt uzklausīšu ekspertu viedokļus un savu nostāju es varu arī mainīt šīs uh, diskusijas laikā. Lielas paldies! saka priekšstādātais. Predalūdzu, kungs lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Vastra, voi formulā câteva... Paldies, priekšstādātāji. Vēlētos vispirms uzdot virkni jautājumu. Un uh, to uzdošu gan savā, gan Kelama kunga vārdā, jo viņš lūdza man to darīt. Vispirms. Uh, Uh, uh, attiecībā uz ekspertiem un viņu teikto par uh, stabilitātes instrumentu. Attiec, šī instrumenta loma ir definēta tāda, ka tiek piešķirti līdzekļi konfliktu novēršanai, bet vai šī no, loma ir pietiekami skaidri definēta saistībā arī ar citiem finanšu instrumentiem? Gribētu uzdot ekspertiem jautājumu, ko pēc jūsu prāt varētu uzlabot sadarbībā starp dalību valstīm un Eiropas Savienību. Mēs varam teikt, ka IFS ir apsteigusi Lisabonas uh, līguma loģiku runājot par Eiropas Savienības ārējās politikas konsekvenci un saskaņotību. Bet mums ir arī, eh, mūs interesē arī drošība un attīstība, eh, jo šie faktori var ietekmēt Eiropas Savienības veiktos pasākums un dalību valsts pasākums, reaģējot uz krīzes situāciju, cenšoties novērst konflikts Gribētu jautāt uh, ekspertiem, ko jūs prāt varētu uzlabot sadarbībā starp dalību valstīm un Eiropas Savienībā. Tagad uh, jautājums, ko man lūdzu uzdot Kelo, Kelam kungs, kurš nevarēja piedalīties šai sanāksmē. Viņš vēlējās runāt par 8. panta otro punktu un pilsoniskās sabiedrības iesaistību. Iesaistīšanos, kas šeit ir minēta. Uh, vajadzētu varbūt definēt virkni kritēriju šādā veida iesaistībai, vai pašreiz definētie kritēriji ir pietiekami skaidri, vai varbūt vajadzētu ekspertu prāt vairāk tomēr atsaukties uz civilās pilsoniskās sabiedrības līdzdarbību. Nākošais jautājums par pirmā pielikuma D sadaļu, kur ir runa par atbalstu uh, starptautiskajām krimināla tiesām un tribunāliem. Ilam kungs vēlējās dzirdēt jūs viedokli par šo punktu. Liels paldies! Honorevole Lamsdorf, šādo raporteru par Lalde. Tagad vārds Lamsdorf kungam. Oh, paldies priekšsēdētājiem, paldies arī referentam par jūsu komentāriem. Šobrīd Vēlos no savas puses paust tikai dažus komentārus. Viena lieta, kas ir skaidra, ir tas, ka šis instruments ir ļoti īpašs instruments. Tādā Eiropas Savienības instrumentu kastē, ko mēs varam izmantot ārlietās. Un pēc būtības šeit būtu jārisina tikai tādi jautājumi, kas nav risināmi citu instrumentu ietvaros. Otrakārt ir tas, ka Ne obligāti ir jāpanāk tās valsts piekrišanu, kad tiek izmantot šis instruments. Tas būtu, protams, labi, bet tas nav obligāti jāpanāk. Varam teikt, ka šis instruments kļūst elastīgāks. Dažos gadījumos uh, šis instruments tika izmantots tieši tādēļ, ka tas ir ātrāks un elastīgāks nekā citi instrumenti, jo citi instrumenti tiešām nav pietiekami elastīgi, bet jebkurā gadījumā vēlos teikt, ka šāds uh, plājas aizpildīšanas uh, uzdevums nav īsti labs uzdevums šim instrumentam, labāk būtu to izmantot tiešām saskaņā ar mērķi. Tāpēc arī es domāju, ka ir ļoti pareizi, ka šeit referenta mums saka, ka, ka ir nepieciešams darbības jomu skaidri definēt un ierobežot uh, krīžu risināšanai, krīžu uh, prevencijai, tā, lai nebūtu nekādu papildinājumu. Kas man šobrīd nav līdz galam skaidrs, ir tā, lai mums būtu strateģiski konsekvents risinājums, te pašā laikā, lai būtu lielāka elastība šim instrumentam. Sanāk, no vienas puses mums ir iespēja brīvi rīkoties krīzes situācijā, Bet tie pašā laikā ir, nu, tiešām jādefinē šī potenciālā pretrunā un jā, jāpiedāvā risinājumi. Par, uz, par nosaukumu man nav nekāda iebildumu pret uh, citu nosaukumu. Es saprotu, ka varbūt stabilitāte ne visiem patīk. Es pats neuzskatu, ka vārdam stabilitāte ir kāda negatīva pieskaņa, bet varbūt tiešām šī pieskaņa ir tiem, kur ir mm, kādi, kuri bija iekšā tad tajā arābu pavasarī, bet nu, jūs atceraties, ka, nu, vienbrīd Vašingtonā tika uzskatīts, ka vārdam demokrātija ir negatīva pieskaņa, bet, nu, es nezinu, meklēsim risinājumu. Par, ko es uzskatu par labu, ir vienkāršojums attiecībā uz procedūru, arī vieglāka piekļuve finansējuma saņēmējiem un tas attiecās uz, šī, uz šīs regulas vispārējiem mērķiem, ne tikai uz ārkārtējiem pasākumiem. Taču ir arī daži citi punkti, kur visticamāk es un man politiskā grupa mēs iesniegsim grozījumus. Pirmkārt ir jautājums par parlamentu lomu, par konfliktu prevenciju, kā arī par globāliem aspektiem 2, 3 un 4 šie panti. Skatīsimies arī kā mēs varēsim labāk definēt arī koordinēšanas funkciju, vai mēs to definējam kā papildinošu instrumentu vai kādā citā veidā, nu tā būs daudz kas atkarīgs. Un treškārt, vēlos teikt, kā cilvēktiesību aspekts noteikti šeit ir jāizdiskutē un arī ār, ārkārtas pasākumiem ir svarīgi. Paldies! Un Lunis Kungs. Gracias, presidente, y gracias a los. Paldies priekšsēdētāji, paldies ekspertiem, kas mūs informēja par izmaiņām stabilitātes instrumentam. Man ir daži jautājumi. Šeit ir budžeta komitejas atzīmes par šo e, instrumentu un piekrītu Bratmieris un kundze sacītājiem, kā arī Lamsdorf kunga sacītājiem. Īpaši attiecībā par parlamenta lomu, deleģētiem aktiem un parlamenta e, uzraudzības kapacitāti, kas ir skaidri definēta šajā instrumentā, un neraugoties uz uh, uh, ārējās darbības dienestas sniegtiem atbildēm, man ir zināmas šaubas um, konkrēti attiecībā uz uh, viltotu medikamentu kontrabandu un drošības jautājumiem Mēs eh, varam noslēpt galveno mēr eh, nodrīgumu mērķi šim instrumentam, iekļaujot tādus mērķus un pasākumus, kas neatbilst uh, stabilitātes vai miera veidošanas procesam. Un es gribētu konkrētu darbību no ārējās darbības dienestu un no komisijas par to, cik lielā mērā eh, kiberdrošība ietilpst eh, šī instrumenta kompetencēs un it īpaši viltotu medikamentu eh, kontrabanda, kas varētu ietekmēt negatīvi veselības aprūpi, jo falsificētu mm, medikamentu kontrabanda varētu varētu būt ļoti liels drauds iedzīvotāju drošībai. Un tas varētu tikt izmantots pret iedzīvotājiem dažādos apstākļos. Es domāju, ka miera veidošana, demokrātiskā konsolidācija, un uzmanība attiecībā pret iedzīvotājiem krīzes situācijas ir jābūt šī instrumenta patiesajiem mērķiem, un nevis visi daudzienes, ka tam ir draudi, ar kuriem mēs varam saskarties globalizētā pasaulē. Un man ir jautājums, vai ir iespējams budžeta ziņā paplašināt Eh, šī instrumentā mm, piemērošanas ziņā eh, paplašināt lietas uz citiem instrumentiem, kas tiek izmantot. Es gribētu zināt, cik lielu finansējuma procentu eh, ir paredzēts jaunajām prioritātēm, kas ietilptu instrumenta kompetencās, kur ir jādomā gan par mieru uztarīšanu, gan par bijušo uh, Eh, kaujinieku eh, integrāciju, pār demokrātisku vēlēšanu organizēšanu un tā tālāk arī veselu rindu citām prioritātēm. Paldies! Bīnie. Paldies, un š... Dženni kundzi no ārējās darbības dienesta, un vēl citi runātāji, bet jūsu rīcībā ir pusotra minūte atbilde. Viens no paradoksiem nāk no tā fakta, ka lielākā daļa no tradicionāliem instrumentiem ir paredzēti kā izmaksa efektīvi, un tāpēc E, tajos tiek paredzēts minimalizēt administratīvās izmaksas. Tomēr mēs zinām, ka konflikts situācijās ir ļoti nelielas naudas summas, ar kurām var panākt e, atšķirīgu rezultātu. Ar nelieliem projektiem, kas darbojas ar pilsonisko sabiedrību. Un tas būtu stabilitātes instrumentu vislielākais aktīvs. Tas uh, dod iespēju ar maziem projektiem, darbojoties caur pilsonisko sabiedrību, elastīgi rieģēt. Un šis jaunais regulējums, es domāju, pat ir tālākajošajā virzienā un mūsu prāt. Priekšlikumi ir paredzēti, lai varētu ņemt vērā Lisabonas līguma 21. pantā norādītos centienus. Paldies! Nākošais runātājs Pasovie Longa no ārējās darbības dienas. Tā pastāv vienošanās, ka stabilitātes instrumenta pienotā vērtība ir izsināt tos jautājumus, kas nevar tikt risināt ar citu instrumentu palīdzību. Tā skaitā subsidiartās instrumentu. Un tas eh, nebija minēts eh, pirmīt eh, regulas projektā. ka šīs, e, šeit ir runa par aktivitātēm, kas nevar tikt finansētas citu instrumentu ietvaros. Un šeit es gribētu runāt par četriem gadījumiem. Pirmais jau tika pieminēts. Mums ir, e, tie ir gadījumi, kad mums ir e, jārēģē uz krīzi, bet ir citi gadījumi, kad mēs saskaramies ar transreģionāliem apdraudējumiem, kuri iet pārsniedz eh, geogrāfisko instrumentu piedāvātās iespējas, piemēram, eh, kokaīna kontrabanda, kas nāk no Dienvidamerikas, pēc tam nonāk Rietumāfrikā un tālāk par, caur Ziemeļāfrikas valstīm Dienvidu Eiropā un tālāk Ziemeļa Eiropā. Kā jūs redzat šeit, nav geogrāfiski instrumenti, kas efektīvā veidā varētu uh, risināt šo apdraudējumu. Vēl cits eh, gadījums, kad mums būtu jārisina, piemēram, atbalsts cīņai pret terorismu, gribu atgādināt, ka gan EDF, gan DCR ir atbilst tiem kritērijiem, kad, kur kas ir norādīti cīņā pret terorismu. Šeit ir vēl viens gadījums, kad eh, stabilitātes instrumentam ir sava vērtība. Un eh, nākamais, visbeidzot, gadījums, kad mēs attīstām mieru veidošanas politiku, kas nav specifiski domāta kādai konkrētai valstī. Un šī politika nav piemērojama nevienam citam instrumentam. Šeit es uzskaitīju četrus gadījumus, un kopīgi ar komisiju mēs mēģinām uzsvērt šos četrus gadījumus regulējumā. Konkrēti par pretterorismu runājot, es gribētu pieminēt cilvēktiesību jautājumu, ko jau norādīja abi eksperti un Brantners kundze. Mēs kā jūs zināt, lielu uzsvaru liekam uz cilvēktiesību aizstā, aizsardzību mūsu pretterorismu pasākumos. Mēs eh, esam panākuši, mēs veicinām eh, pils, civilās tiesas, eh, Eh, kompetenci šajos gadījumos un nevis militāro tribunālu tiesu. Tāpat arī mēs aicinām nodrošināt demokrātisko kontroli un jauninājums ir tas, ka mēs īpaši uzsveram parlamentu lomu valstu drošības aparātu uzraudzībām. Papildus tam mēs gribētu nosaukt piemēru, kas bija pagājušā gada e, sākumā. Kad tika to this country in the area of counterterrorism. Thank you. E, kad e, e, tika pārtraukti atbalsta pasākumi. No, komisija, no mūsu komisijas nāko, komitejas Doila kungs nākošais runātājs. Press the button. But, button. Oh, sorry, excuse me. Thank you, sorry. Uh, thank you, Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Mani sauc Maikls Doils. Gribētu pieskarties dažiem būtiskiem jautājumiem. Pirmkārt, ar lielisku nesenu piemēru, pirms aptuveni desmit dienām apvienotās nācijas pieprasīja steidzamu atbalstu no Eiropas Savienības, lai uzsāktu uzraudzības misiju Sīrijā, novērošanas misiju. Aptuveni nedēļa notika um, apspriešanās par to, ko mēs varētu darīt un trīs dienu laikā kopš ceturtdienas mēs esam pieņēmuši finanšu lēmumu. Šorīt pulksten desmitos lēmums tika pieņemts. Šodien pēcpusdienā pirkuma rīkojums būtiskām iekārtām, kas ir daļa no paketes, tiks parakstīts un domājam, ka piegāda notiks nākamajā nedēļā. Now, quite... Tas ir viens eh, piemērs savā ziņā Eh, izņēmuma eh, gadījums, bet eh, apliecina to, ko mēs varam izdarīt tad, kad tas ir darāms steidzīgi, bieži vien ir vairāk laika nepieciešams. Runājot par atbalstu dabas katastrofu gadījumiem un piezīmes, kas izskanēja no references šajā sakarā. Es gribētu ilustrēt ar dažiem piemēriem. Uh, E, ka ir ļoti svarīgi mums šāda reaģēšanas iespēja. Piemēram, situācija Haitī pēc zemestrīces vai Pakistānā pēc plūdiem pirms dažiem gadiem bija ārkārtīgi būtiski pat uzturēt stabilitāti šajās valstīs, e, lai iedzīvotāji justu e, atbalstu un palīdzību un tie bija sava veida agrīnās rekonstrukcijas pūliņi. Kā Lamsdorf kungs norādīja, mēs esam pēdējās instants instruments. Un ja citi instrumenti šeit nevar darboties, tad mēs um, iesaistāmies. Tāpat vēl viens gadījums Dominikānas republika, kur pieplūda, bija liels uh, bēgļu pieplūdums. Ja netiek eh, sniegt palīdzību šajā situācijā, tad valstī būtu varējušies izcelties nemieri. Tāpēc mums bija e, jāatrod citas, eh, citas iespējas, kā mēs varam rīkoties šādu eh, dabas katastrofu seku risināšanā. Tāpat arī mēs jaunajā regulā piedāvājam atsevišķus elastīgumu pasākumus. Lielākoties tā ir ņemti no instrumenta horizontālas izvērtēšanas, kas notiks pagājušajā gadā. Tā izskaitā ārkārtas atbalsta pasākumi, kas uh, Eh, būtu mums palīdzējuši arī Kalnu Karabahas gadījumā daudz. Un mēs eh, uzklausījām um, visu sacīto par programmu izv izvērtēšanu. Mēs strādājam vairāk un eh, vēl par cit, starptautiskām tiesām, runa, tiesām runājot. Mūsu darbs arī ir nozīmīgs. Es domāju, ka es aptuveni visu izklā, e, izklāstīju. Mr. Maier. Maier kungs. Thank you, Mr. Chairman. Oh, pardon, excuse me. <laughs> Apologize. It's the first time I'm in, in your group, so uh, oh, I have not so much to add to what I've... Man nav pārāk daudz uh, piebilstām uh, jau kolēģi sacītajiem. Es gribētu pateikties par uh, piezīmēm, kas izskanēs šodien, bet eh, runājot par jauniem aktivitātēm cīņā pret eh, medikamentu pakaļdarinājumiem vai viltojumiem. Eh, un tas varētu būt ar destabilizējošu efektu mm, nabadzīgajās valstīs. Un tāpēc ir būt ar globālu pieju aktivitātēm, kas ir saistīts ar šādām grupām. Kā jau tika sacīts iepriekš, attiecinot šīs aktivitātes uz dabas katastrofu, katastrofu gadījumiem, mums ir bieži kontakti ar labumsaņēmēju valstīm, reģioniem un pat kontinentiem. Un tad, kad notiek dabas katastrofa vai dabisks izcelsmes vai terorista uzbrukuma gadījumā atsevišķās valstīs. Un pēc eh, šādām katastrofām var izcelties epidēmijas. Un, jā, mēs aptverot eh, šo dabas katastrofu gadījumu šeit arī ņemam vērā iespējamās sekas, mums ir jāapzinās, ka varētu būt jāpiemēro arī citi, e, citi rīki un šajā gadījumā mūsu rīcībā esošie, esošie rīki. Lūk, tas ir vienīgais, ko es gribēju piebilst sacītai. Paldies, un Vai kāds gribētu tagad no ekspertiem izteikties uz vienu minūti? Yes, thank you very much, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vēlējos komentēt vai atbildēt uz dažiem jautājumiem. Pirmkārt, vēlējos uzsvērt, ka šis instruments mūsu izpratnē ir tiešām unikāls un vēlreiz to pamatot ar Kalnu Karabahas piemēru, bet šī instrumenta mēs nevarētu strādāt pie konflikta risināšanu šai reģionā, jo šeit nevar izmantot uh, kaimiņa attiecību instrumentu, nav iespējams vai nav vēlams izmantot dalību valstu naudu un dalību valstis oficiāli iesaistīt miera uh, veidošanas procesā. Un tādēļ bez šī stabilitātes instrumenta būtu bijis ļoti grūti strādāt. Nākošais komentārs ir saistīts ar predas jautājumu par civil, pilsonisko sabiedrību 8. pāntā, kas, eh, manuprāt, 8. pāns jāsaglabā pašreizējā redakcijā, kur teikts jākonsultēs ar pilsonisko sabiedrību, ja tas nepieciešams jānorāda, ka mēs nedarbojamies vakumā, mēs darbojamies konfliktos, kas ir ļoti sensitīvi un mums notiek konsultācijas ar politiskajiem spēkiem, un ir jāiesaist arī vietējie iedzīvotāji šai stratēģijā, un to nevar tik viegli vienmēr izdarīt. Tālāk Uh, nākošais komentārs ir par koordinācijas jautājumu. Tas ir tiešām ļoti būtiski. Ir nepieciešama koordinācija starp dalību valstīm, koordinācija vietējā līmenī, un tās nepastāv. Uh, Pieņestrā Moldovā šis uh, jautājums ir tāds, ka notiek koordinācija vietējā līmenī kaimiņa attiecību instrumenta uh, ietvaros, bet Gārnu Karabahā tas nav iespējams starp Grūziju, Azerbaidžānu un Armēniju, kur šāda konsultācija praktiski nav, nenotiek. Un uh, tādēļ uh, jāsaka, ka mums ir nepieciešama koordinācija un kontaktpersonas uz vietām. Šerif Kungs, lūdzu, pavisam īsi komentāri. Pirmais par dalību valstu koordināciju Manuprāt, ja eh, tiek veikta laba koordinā, eh, konflikta analīze, ja mēs zinām, kas notiek, ja ir izstrādāta valsts vai krīzes risināšanas stratēģija, tad uz tās pamata var arī veiksmīgāk organizēt koordinācijas darbu starp dažādiem instrumentiem ar Eiropas Savienības līmenī jautājumu, plašāku jautājumu, ko konkrētā krīzes gadījumā var darīt Eiropas Savienība, kādus instrumentus tā var piedāvāt, tā skaitā uh, stabilitātes instrumentu un kā iesaistīt dalību valstis. Tāpat jādomā par Eiropas Savienības delegāciju lomu. Tālāk jautājums, vai vainojama finanšu regula vai potenciālie deleģētie akti aizkavēs šo procesu. Es gribētu piekrist uh, Brāntnērs kundzei, jā, protams, lielā mērā tā ir finanšu regula. Uh, jo, uh, protams, uh, neoficiāli gan ierēģi, gan uh, palīdzības saņēmēji uh, izsaka šādu vērtējumu. Mēs uh, veicām izvērtējumu atsevišķos gadījumos un bija konstatējām, ka ierēģi strādāja ļoti centīgi un centās procesu pātrināt, bet viss šis process uh, ieilga finanšu regulas dēļ. Martinelli, lūdzu, vēlējos piebilst vai pievienoties Andriju minētajām pēdējām punktām par, finā, par līdzekļu izmaksāšanas ātrumu, runājot par mūsu pieredzi strādājot Āfrikā, jāsaka, nav viegli saņemt instruments no stabilitātes uh, instrumenta uh, mūsu misijām. Man uh, Eh, es sazinājos ar institūcijām, eh, eh, teica, ka nauda jau ir ieprogrammēta un nav pieejama, un šeit runa bija tikai par pāris tūkstošiem dolāru, par nelielām summām. No savas pieredzes varu teikt, ka šeit nav konsekvences. Un Protams, lielāks uzsvars tiek likts uz administrīvo šķēršļu pārvarēšanu, nevis uz situācijas risināšanu uz vietas reāli. Runājot par uh, izlīguma pasākumiem, protams, tā ir, tas ir uh, apsveicams jauninājums, bet ir jārunā arī par to, kā identificēt tās jomas, kur naudu varētu uh, piešķirt samierināšanās izlīguma procesam, ja neviena no abām pusēm nespēja saņemt un pārvaldīt šo finansējumu, ko tad darīt? Tālāk par kritērijiem. Ma, no manas pieredzes eh, pilsoniskā sabiedrība un vietējie iedzīvotāji nav iesaistīti šo kritēriju definēšanā, un mēs apsveicam komisijas atzinumu, ka projektu izvērtēšanas procesu var vēl uzlabot. Un tagad vārds referentei. Paldies visiem, paldies kolēģiem par viņu komentāriem, par to, ka viņi uzdeva jautājumus referentiem un pateicos ārējās darbības dienesta pārstāvjiem par uh, viņu sniegto informāciju un Dēlkungam grib pateikties par labām ziņām par uh, ātro palīdzības sniegšanu Sīrijas gadījumā. Mums uh, ir jāsaprot, ka šis instruments nav tāds naudas grosts, no kura visi tik var grābt, ko, ko viņi vēlās, ka tas ir stratēģisks instruments. Un ir nepieciešami konkrēti piemēri par to, kā šis instruments var dot pievienoto vērtību. Runājot par klimatu pārmaiņām, tas šķiet jau tiek svītrots, lai vairāk saskaņotu, bet es ne, nezinu, vai zaļie referenti piekritīs šādam priekšlikumam. Varbūt stratēģiskā ziņā tas arī ir pamatoti, bet, nu, varbūt mēs tomēr radīsim risinājumu. Tālāk par humāno palīdzību. Doila kungs pieminē Dominikānas republiku un par līdzekļu piešķiršanu bēgļiem, bet eh, tas jau nav pamatots risinājums. Ja mēs uh, nevēlamies, nav jau tā, ka mēs nevēlamies, bet mēs uzskatām, ka būtu varbūt citi finansējuma avoti iespējams šādos gadījumos. Tālāk par dabas vai cilvēku izraisītām katastrofām. Jautājums, kādiem mērķiem tiek izmantot šie, šis finansējums? Drīzāk būtu jādomā par politiskiem procesiem, nevis par humanās palīdzības sniegšanu un atjaunotnes darbu. Uh, Daudzi no jums minēja, ka šeit ir runa par nelielām naudas summām un ka Eiropas Savienībai tas ir grūts uzdevums uh, samērojot uh, šo darba apjomu ar uh, darbinieku skaitu. Mums ir parlamentam jālūdz lielāko elastību attiecībā uz mazu naudas summu piešķiršanu un varbūt arī prasīsim palielināt darbinieku skaitu. Tālāk eh, runa bija par to, ka šeit ir eh, finanšu instrumentu pakotne. Tas eh, mums vēl nav īsti skaidrs, mums būs jāizdiskutē šis jautājums īpašā darba grupā ar Lāmsdorp kungu, Broka kungu, es piedalos tur. Un tad mums būs jāizlēma, kādu risinājumu mēs kā grupa piedāvāsim. Manuprāt, uh, Uh, ārlietu komitejai izdosies risinājumu rast. Un tādēļ šo priekšlikumu mēs vēl nevaram uh, pilnīgi tā noformulēt, jo mēs vēl neesam uh, pabeiguši darbu pie citiem instrumentiem. Vēlreiz liels paldies visiem un gaidu no jums grozījumu tekstu. Paldies! Grazie! Paldies! Tagad būs īsts pārtraukums jo jāsagaida nākamā dokumenta referents. Colleghi, passiamo al punto seguente. In associazione con la delegazione alla Commissione parlamentare. Cienījamie kolēģi, tagad ir uh, sadarbība ar, sadarbībā ar parlamentāro delegāciju, sadarbībā ar Krieviju. Tagad ir 2012. gada politiskā un sociālā attīstība Krievijā un sekas, kas ir saistīts ar Krievijas lomu pasaulē. Šeit ieņem vērā vairāki faktori, lai saprastu, kāda ir Krievijas loma pasaules notikumos. Atceramies uh, prezidenta vēlēšanas, arī to, ka Krievija kļuvusi par PTO dalību valsti un arī atsevišķu reģionu situāciju un arī īpašu ietekme Sīrijā un Ziemeļkorejā. Un tagad centīsimies tiešām ļoti nopietni runāt par ārlietu politiku, kā arī citu veidu attīstību arī pilsoniskai sabiedrībā un to, kā tas viss ietekmē Krievijas attiecības ar Eiropas Savienību. Un, protams, runāsim arī par jaunu nolīgumu projektu starp Eiropas Savienību un Krieviju. Un Jensana kungs ir mūsu referents. Desmit minūtes runājiet, neilgāk. So, report... Paldies! Šo ziņiem uzrakstīja uh, polit politikas zinātnieks un ekonomists, un es pats esmu ekonomists, nu tad runāšu no šī iedokļa. Jautājums kopumā par to, vai mēs runājam par Krieviju, kas būtu atvērtāka, un vai arī koncentrēsimies drīzāk uz lietas ekonomisko pusi. Runāšu diezgan skeptiski. Un teikšu, ka visticamāk nekādu lielu pārmaiņu te nebūs. Pirmkārt, Krievijai šobrīd vairāk izaicinājumi. Turpmākajos gados, kas ļautu Krievijai būt atvērtākai ārējai pasaulē. Un mēs nevaram būt par simtprocentīgi pārliecināti, bet mēs sagaidām, ka tā kļūs par PTO valsti šī gada vasarā. Un būs arī citi notikumi, kur arī būs iespēja lielākai atvērtībai G20 vadība, kā arī Vladivostokā paredzētais septembrī samits sadarbības aspektiem arī šajā gadījumā tāda, tāda perspektīva rodas, tā arī, kā arī uh, Krievijas iespēja iekļauties OECD Tā vēl būs Olimpiskās spēles Sočos 2014. gadā. Būs arī 18. gadā futbola čempionāts. The outside world. I'll focus on the runājot par Krievijas uh, ekonomiskiem solījumiem saistībā ar uh, iestāju PTO, uh, jautājumu, kas ir saistīti ar eksporta nodevām, ievedmuitu, tehniskajām kontrolēm, muitas kontrolēm. Visi šie jautājumi tika protekcioniskā veidā risināti pagātnē. Protams, ka šeit būs nepieciešams papildu investīcijas. Intelektuāla īpašuma tiesības jāaizsargā plašāk, un tas pats attiecās arī uz investīcijas pasākumiem, kas ir saistīti ar tirzniecību, piemēram, uh, autoražošana un arī citi aspekti. Mēs nerunājam tagad par notikumiem, kas būs pēc tuvākajā laikā. E, Daļa no šiem aspektiem būs saistīta, protams, ar uh, iestāšanas brīdī PTO. Nu, piemēram, 40% samazinājums uh, e, ievedmuitai, uh, tām ir jābūt uzreiz, bet taču citi samazinājumi ir paredzēti turpmākajos gados piemēram, muitas nodevu metālam un tā tālāk, tad visiem šiem produktiem pakāpeniski palielināsies, eh, samazināsies ievadmuita. Bet tālos teikt, ka, ka Krievijas interesēm šeit piedāvāti diezgan dāsni risinājumi. Bija nepieciešams ilgs laiks, lai panāktu iestāšanos Un kopā bija 50 uh, valstis, kas bija ieinteresētas Krievijas iestāšanās PTO, kas bija vislielākais valstu skaits, kas izrādīja interesi par kādas valsts iestāšanos. Būtiskākais šeit, protams, ir ieviešana. Iestāšanās PTO nozīmē to, ka valsts sāk uzņemties starptautisko atbildību vairākos aspektos, bet mēs saprotam, ka mehānisms, kas ir saistīts ar uh, strīdu risināšana PTO iekšienē nav īsti ātrs mehānisms. Mēs nevaram teikt, ka šeit ir iespēja ātri panākt risinājumu. Daudz noteikti zina, ka ir arī ilgtermiņā konflikts starp Eiropas Savienību un ASV. Jautājums ir saistīts ar Airbus un Boeing uzņēmumiem, un jā, šeit mums stāsts turpinās jau gadiem ilgi, un tāpēc es vēlos teikt, ka reformu spiediens Krievijas ekonomikā nav saistīts eh, ar tādiem izaicinājumiem kā PTO. Nē, protams, tas ir papildu faktors, bet īsnībā drīzāk uh, spiediens būs no naftas cenas. Un jā, ja naftas cenas ilgāku laika periodu būs uh, zemā līmenī, tad Krievijas uh, reformas būs ar lielāku sparu. Jūs varat redzēt arī Krievijas, uh, Krievijas reitinga rezultātus, ko sniedza Pasaules banka vislabākais aprēķins, kas šobrīd ir un ir, ir tas, kā attiecībā uz IKP vidustermiņā, nu varbūt līdz 2020. gadam, ir tas, ka tie būtu kādi 3,3% palielinājums. Un tas, ko jūs varat redzēt šajā grafikā, ir augšējā līnija 5 5% palielinājums līdz 2020. gadam. Un tad ir arī mazāk optimistiski 2,2%. Un tad jūs varat redzēt, kādi šeit ir potenciālie risinājumi. Un kāda būs, kāda būs situācija saistībā ar iestāšanos PTO? ir tas, ka būs šie 3%, un tas būs pa vidu starp visoptimistiskāko variantu un vispesimistiskāko, bet reālo scenāriju. Vai iestāja PTO obligāti nozīmēs to, ka ekonomisko brīvību apjoms palielināsies? Dažās valstīs uh, dalība PTO tiek uzskatīta par ekonomiskās, uh, ekonomiskās attīstības atvērtību. Uh, mēs varam paskatīties uz valstīm, piemēram, tādām kā Armēnija, Ķīna, Gruzija un Ukraina, kas arī kādreiz bija komunistiskās valstis. Nu, ja Ķīnā tur nekas nav, nekādu uzlabojumu, Gruzijā nē. Nu, varbūt Armēnijā ir kaut kas labāks. Nē, protams, ir arī daudz citi faktori, kas ietekmē ekonomikas brīvību un atvērtību, bet neizskatās, ka iestāja PTO kļūs par izšķirošu faktoru. Esošais status Krievijā, jūs to varat redzēt zilajā līnijā, un tas mums parāda to, ka palielinājies labklājība. Ja mēs pastāmies 2008.9. gadu, jā, šeit ir krīze, un, un šie ir dati, ko mums sniedz Krievija, un kopš tā laika 4% palielinājums augšā mēs redzam e- IKP, apakšā ir patēriņš, Un patēriņš ir palielinājies, ja mēs, protams, salīdzinām ar sākotnēju zemo līmeni. Viens no jautājumiem, kas ir iekļauts ziņojumā, ir tas, vai PTO iestāja ietekmēs uh, cita veida atvērtību, un vai tā arī izcinās arī reģionālās uh, atšķirības. Ir tas, ka iestāja PTO iestāja PTO nozīmē to, ka ārlietu investīcijām būs uh, lielāka interese. Un tiek runāts par to, ka varbūt arī tālajos austrumos tiek ieguldīts, bet es pats šaubos par to, manuprāt, šķiet, ka drīzāk Maskavā vairāk ieguldīs. Ja mēs paskatāmies tagad uz uh, nodarbinātības līmeni pa konkrētiem administratīviem reģioniem, Maskavā ir mazāk nekā 2%, bezdarba līmenis. Ingušētijā savukārt ne, plakus Čečņai tur ir gandrīz 50%, 50 bezdarba līmenis. Un kā arī atšķirība reālajos ienākumos ir tiešām masīva. Naftas cena un IKP šeit ir ļoti cieša saikne. Šeit jūs varat redzēt uh, atš, atšķirība un korelācija. Ir uh, nafta cena, ir IKP, uh, eiro. Un ekstrapolējot to uz 2020. gadu un ņemot vērā Krievijas oficiālo un pusoficiālo prognozi, un Krievi diezgan optimistiski raugās nākotnē, viņi runā par to, ka nafta cenas lēnām pieaugs. Un jūs atceraties noteikti, kāda bija naftas cena pagātnē, uh, ka uh, reāls atšķirības bija ļoti dramatiskas. Kādi ir secinājumi? Iestāja PTO ir potenciāls dzinējs, lai varētu reformēt uh, Krievijas ekonomiku un sabiedrību, taču ir arī citi ietekmes veidi, kas ietekmē Krievijas uh, sabiedrību un ekonomiku. Un šie, šie ietekmes veidi nāk drīzāk no vietējās ietekmes, kā mēs varējām redzēt eh, iepriekšējās dienās. Nav līdz galam skaidrs, kā būs ar jauno valdību. Tagad mums jau ir zināmas norādes uz to, kas tad būs, bet redzēsim, kāda būs reāla situācija, varbūt ap 15. datumu Vēl viena lieta, kas uh, ir ļoti nopietni ietekmē situāciju, tā ir naftas cena. Pat ja iestāja PTO un attiecīgie pienākumi tiks um, plašā mērogā ieviesti, varam teikt, ka iestāja PTO nesniedz uh, pienācīgu uh, aptvērumu šeit, tad mēs šeit nerunājam par ļoti nopietnām izmaiņām, ka Eiropas ekonomikas perspektīvas tagad strauji mainīsies tikai tādēļ, ka tā ir iestājusies PTO. Paldies! Grazie, il secondo intervento è del collega. Paldies. Svobodas kungs, lūdzu, nākošais runātājs. Yeah, I will perhaps continue in some... Uh, Jā, es varbūt Eh, run, turpināšu angliski. Es pilnībā piekrītu eh, ziņojums secinājumiem. Ir taisnība, ka PTO eh, īpaši neietekmē ekonomikas struktūru Krievijā. Mums ir pieredze arī ar citām valstīm, Ķīnu un It īpaši tas sakāms par lielām valstīm, ka to iestāšanās PTO neko daudz nemaina. Protams, ir lielāka atvērtība, lielāka konkurence, un šī dalība varētu ietekmēt lielo uzņēmumu ietekmi un varētu stiprināt vidējos uzņēmumus, pret kuriem attieksme varētu būt godīgāka. Dalība PTO ir saistīta ar lielāku juridisko noteiktību investoriem, un tas ir īpaši svarīgi Krievijas gadījumā, bet jāņem vērā arī tāds faktors kā korupcija. Uh, ja uh, šie elementi turpina attīstīties, tad PTO dalībai varētu būt kāda pozitīva ieteikuma uz Krievijas ekonomiku. Tālāk par naftas cenu. Augsta naftas cena mazina vēlmi īstenot reformas. Ja naftas cena pazemināsies, kas gan šobrīd ir maz ticams, tad uh, šis spiediens varētu būt lielāks uh, īstenot reformas. Bet ja ekar, uh, naftas cena saglabāsies augsta, un ja pasaules ekonomika attīstīsies, tad tā arī būs, un tas savukārt samazinās uh, Krievijai stimulus uh, īstenot reformas. Var jau varbūt uh, izmantot citus stimulus, bet ja pasaulē iestāsies recesija, tad naftas cena varētu kristies un tad uh, reformu procesu Krievijā būtu jāpadziļina. Bet es nedomāju, ka nu, mums noteikti būtu jāprovocē recesija, lai rosinātu reformas Krievijā. Mm, treškārt, ir uh, vairāki svarīgi elementi mm, šai sakarā, piemēram, vīzu bezvīzu režīma noteikšana vai liberalizācija, tas varētu rosināt uh, aktīvākus kontaktus ar rietumiem, uh, zinātniekiem uh, uh un citiem, un tad arī uh, ārzemnieki varētu vieglāk uh, iebraukt Krievijā, un tas veicinātu kontaktu kontaktus, eh, it sevišķi vidušķirai, ar rietumu sabiedrību, jo augstākie sabiedrības slāņi jau uh, dodas uz slēpošanas kurortiem un citiem kurortiem un uh, brauc uz, uh, uz ārzemēm bez jebkādiem šķēršļiem, bet šeit mēs varam teikt, ka vidušķiras pārstāvjiem nevienmēr ir grūti, nevienmēr ir viegli iegūt vīzas. Uh, šeit būtu jārunā par vienotāku Eiropas valstu valdību nostāju. Šeit mēs redzam to, ka valdības atkāpjas no savām pozīcijām, piemēram, Ungārijas attieksme pret Nabuko. Uh, šeit ir jūtama tuvināšanās Krievijai un ir uh, citām valstīm arī mainīga nostāja. Ja mums Eiropā būtu vienota nostāja, tad mēs varētu daudz vairāk panākt sarunās ar Krieviju. Un, protams, eh, tas pats sakāms arī par sarežģīto situāciju ar Ukrainu un par jautājumu par muitas savienību starp Krieviju, Ukrainu un Kazahstānu. Manuprāt, Krievija joprojām turpinās uh, šo balansēšanu, nedaudz kaut kādu vienošanās ar Eiropas Savienību, kaut kādu vienošanās ar Ukrainu un, un, un citām valstīm. Viņi meklēs tādu kā līdzsvaru starp dažādām uh, nozarēm un uh, centīsies spēlēt galveno lomu šajā arēnā. Bet mums Eiropā būtu nepieciešama vienota skaidra nostāja, un tāda arī Krievija aktīvāk reaģētu uz uh, mūsu nostāju. Kopumā jāizsaka nožēla par to, ka sarunās par nolīgumu ar sadarbību ar, un asociācija ar Krieviju nav nekāds jūtams progress sasniegts ja mēs būtu panākuši vienošanos par bezvīzu režīmu, tad būtu varbūt lielāks progress tāpat. Arī enerģētikas jautājumos mēs esam sašķelti mm, attiecībās ar Krieviju. Un man ir tāda sajūta, ka mēs šai ne, neskaidrajā situācijā arī turpināsim atrasties. Redzēsim, uh, kāda būs jaunā Krievijas valdība, tās nostāja. Protams, Putins, manuprāt, joprojām būs šis autoritārais politiķis, kurš varbūt uz dažiem jautā, dažos jautājumos piekāpsies, bet nekādas struktūrālas pārmaiņas nenotiks, un pilsoniskā sabiedrība būs arvien vairāk sadrumstalota un novājināta nekādas reālas reformas jau nenotiek uh, attiecībā uz gubernatoriem un citiem. Uh, ja mēs paraugāmies uz šo attīstību, tā nav nekāda virzība uz priekšu. Varbūt, ja daži šie gubernatori, kuri tiks ievēlēti un Putins viņus apstiprinās amatā, un tad viņi varbūt centīsies virzīties uz priekšu kādās atsevišķās pilsētās, rosinot ekonomikas attīstību un mazinot korupciju, tad varbūt Eiropai būs iespējams īstenot koordināciju ar šiem gubernatoriem, lai rosinātu modernizācijas procesu Krievijā. Katrā gadījumā mums ir jābūt modriem un pragmātiskiem vienlaikus, jāturpina kritizēt cilvēktiesību pārkāpumi un tāpat uzmanīgi jāraugās arī uz to, vai netiek pārkāpti PTO noteikumi. Mums ir stingri jāraugās, lai PTO noteikumi tiktu īstenoti, un tas ir tas galvenais signāls, kas mums jādod Krievijai, tiesiskums ir ļoti svarīgs ne tikai pilsoniskā sabiedrībā, bet arī runājot par ekonomikas attīstību. Paldies! Nākošais runātājs ir Knuts Fleckensteins. Viņš vada Eiropas parlamenta delegāciju sadarbībā ar Krieviju. My, my, I, I, uh, Es runāšu vācu valodā. Herr Svoboda hat eben ja einige. Tikko Svobodskungs. Ļoti klajā ar zināmiem novērojumiem uh, attiecībā šo pēdījumu. Es uh, varu pievienoties viņa sacītēm. Man nav pārāk daudz uzdodam jautājumu, bet nu būsim pozitīvi. Pētījums nav visai grūti saprotams. Krievijas pievienošanās PTO varētu būt noderīga, bet ir citas lietas, kas šobrīd ir nozīmīgākas nekā šis aspekts. Es to labi sapratu, un es gribētu aprobežoties ar diviem jautājumiem. Pirmkārt, sarunas starp Eiropas Savienību un Krieviju par sadarbības nolīgumu. Daudzi ārējās darbības dienas pārstāvji, daudzi Eiropas uzņēmumu pārstāvji Eiropā ir ļāvoši noprast, ka Krievijas pievienošanai PTO varētu pozitīvi ietekmēt sarunas par sadarbības nolīgumu, kas mazliet ir ievilkušās šobrīd. Eh, pētījums ir neskaidrs, mazliet optimistisks, bet kāpēc eh, tas tā ir? Vai tas tāpēc, ka nav vienbalsības eh, enerģijas jautājumā, vai ir citi iemesli eh, šiem kavējumiem sarunās? Otrkārt, kādi varētu tu kādas varētu būt priekšrocības Krievijas pievienošanās SAO ko tas varētu dot Eiropai, jo arī šo aspektu jūs eh, pieminat savā pētījumā. Paldies, vārds kolēģim, eh, kolēģim Vilandam un Kirilovam. Sorry, my, uh, I haven't, um... Atvainojiet, es uh, neiz, nesadzirdēju savu uzvārdu. Jā, tik tiešām saka priekšsēdētājs vainīgi ir mana izruna. Paldies par prezentācijām šī pētījuma sakarā. Kas šķiet visaptverošs un labi sagatavots un koncentrējas pamatā uz PTO, kas ir ļoti nozīmīgs solis uz priekšu Krievijai no otras puses? arī Eiropas Savienībai, lai labāk eh, varētu garantēt tirdzniecības um, vidi ar Krieviju. Taču no šī pētījuma autoriem gribētu dzirdēt jūsu redzējumu par korupciju. Jūs pieminējāt šajā dokumentā korupcijas problēmu Krievijā, taču nesen es lasīju e, ziņojumu par to, ka aptuveni 35% Krievijas ekonomikas pazūd korupcijā, un tā nav tikai vietējā līmeņa korupcija, bet tā ir vispārīga un nāk centrāli no augstākās politiskās vadības līmeņa, un es gribētu dzirdēt no jums Ja jūs sniegtu savu redzējumu par to, kā iestāja PTO varētu vai vispār var izmainīt situāciju korupcijas ziņā. Otrais būtiskais punkts no manas puses. Runājot par pozitīvu attīstību Krievijā un biznesa vīdi no vienas puses, korupcija no otras puses tiesiskuma trūkums. Un vai dalība PTO varētu būt ar kādām sakām noteikumu ieviešanas ziņā. Es runāju par PTO notiekumiem, jo mēs līdz šim esam redzējuši tik eh, daudz eh, problēmu sakarā ar tiesiskumu. Grācie. Paldies. Nākošais kolēģis Kirillovs. Paldies. Es gribētu runāt par sekojošo. Šī analīze galvenokārt attiecās uz ekonomikas perspektīvu, un nekas netika minēts par Krievijas Ķīnas attiecībām. Manuprāt, tas ir svarīgs faktors. Es to pieminu tāpēc, ka zīmes rāda, ka būs dažādi pārobežu investīciju projekti, pārobežu projekti. Uh, Tas attiec īpaši uz Krievijas austrumu daļu. Un nesen bija pirmo reizi kritisks raksts Ķīnā par to, kā attīstās Krievijas um, ekonomika. Šie jautājumi būtu jāsaista. Bet tā kā es pieminēju Ķīnu, es uzskatītu, ka. Kā Krievijas interesēs ir izvēlēties Eiropas Savienību kā partneri, citiem vārdiem sakot, paturot prātā Ķīnu, Krievijai ir vajadzīga Eiropas Savienība un, protams, Eiropas Savienībai ir vajadzīga Ķīna. Es apzinos visus šķēršļus pašreizējā politiskajā situācijā, bet ir vēl viena dimensija. dimensija. Tas, ko mēs redzam Krievijā, eh, tā ir vidusšķira. Un šis ir interes, interesants fenomens. Runājot par ekonomisko brīvību, visvairāk šajā situācijā cieš mazie vidējie uzņēmumi un bez MVU attīstības Krievijas ekonomika e, ieslīgs dziļā miegā uz ilgu laiku. Otrakārt, Es pilnībā piekrītu vīzu liberalizācijas potenciālajiem efektam, tas ir jāpaturprātā. Treškārt, drošības jautājumu. Es vēl aizvien nevaru izprast attiecībā uz kopīgām sarunām pretraķešu aizsardzībai. Kāpēc mēs nevaram atrisināt šo jautājumu starp Krie eh, NATO un Krieviju? Šulc, Šulca kungs, lūdzu. Meine Frage an Herrn. Mans jautājums, ko es gribētu uzdot, uzdot Hansena kungam, ir tas, kāpēc šeit mums būtu potenciālas cerības uz to, ka uh, Krievijai iestājoties PTO, ka būtu lielāka tiesiskā noteikuma. Skaidrs, ka tā nav tiesiska valsts. Pat kādreizējais prezidents Medveģevs kas ir teicis, kas ir deklarējis tiesību nihilismu un korupcijas apkarošana nav panācis ne pat soli uz priekšu. Viņš vienkārši uzskata, ka korupcija ir sistēmas daļa. Nu tad, kur mums ir tās naivas cerības, ka PTO um, uzlabotu situāciju attiecību uz tiesisko noteikumu? Un man ir jautājums Hannesam Svoboda nu tad sanāk tā, ka viņam kaut vai uzvārda dēļ jābūt brīvības cīnītājam, nu tad varbūt mēs varētu uzskatīt, ka um, brīvība ceļot ir uh, brīvība ceļot bez vīzām, jo, nu, Krievijas iekšēnē ir, ce, ir uh, brīvība ceļot, bet varbūt Krievijā varam teikt, ka trūkst cita veida brīvība, piemēram, uh, Eh, piemēram, brīvības brīvība paust savu viedokli, demonstrēt. Tagad varam to redzēt tepat tuvākais dienās, kas ir noticis. Un ir ierobežota iespēja arī eh, izbraukt no valsts, un es teiktu, ka vīzu brīvība varbūt nav tā lielāka problēma Krievijā. Sārī. So thank you very much. Jā, Kansāri, kundze, paldies. No eh, šī pētījuma noslēgumā ir eh, iz, izdarīts liels uh, uzsvars vai likt liels uzsvars uz naftas cenu. Es uh, būtībā nepiekrītu tam, uh, kas šeit ir rakstīts, ka augsta naftas cena varētu kafēt kavēt nepieciešamību veikt reformas un naftas cenas uh, strauja krišanās varētu stimulēt uh, reformas. Manuprāt, situācija gluži citāda. Palūkojieties uz Ķīnu, piemēram. Šī uh, cerība, ka nākotnē nesīs kaut ko labu un pozitīvu, bet kad šis nākotnes cerības sabrūk uh, Krievijas gadījumā līdz ar naftas cenu krišanos, manuprāt, tas nu gan nerosinās nekādas reformas. Gluži pretēji, manuprāt, uh, šāda situācija varētu tikai stiprināt uh, ekstrēmo spēku ietekmi, jo vidusšķiras cilvēki ieslīgtu bezcerībā, un tas tikai rosinātu fašisma ideoloģijas nostiprināšanos, un daudz eksperti, tīpaši Somijā, tā uzskata. Dzīves līmeņa star, strauja krišanās ir ļoti bīstama. Un tā nebūtu nerosinās reformu procesu, bet gluži pretēji. Milan Mon. Mons. Presidente, muy brevemente dos preguntas. Paldies, priekšsēdētāji, divi jautājumi panelistiem. Ko jūs sagaidāt no Krievijas kā G20 prezidējušās valsts? Kādas ir Krievijas prezidentūra šajā formā? Tas ir pirmais. Otrais, kā jūs domājat, Krievija šobrīd vērtē Eiropas Savienība? nekad tādu augstu, augsto vērtējis kā globālu spēlētāju, vienmēr tā ir privileģējusi divpusējas attiecības ar lielākām svarīgākām valstīm. Šobrīd, um, runājot par suverēno parādu un krīzi, kā uh, jū, jūsu prāts ir Krievijas redzējums e, attiecībā uz Eiropu un Eiropas Savienību? Paldies! Pēdējais runātājs kolēģis Šeflins. You, Paldies, priekšsēdētāji. Apsveicu savu vecu draugu Filu Hansenu. Man Fil divi saistīti jautājumi. Kā demogrāfijas noriec ietekmi darba tirgu un vai šis noriec darba tirgu radīs imigrācijas pieaugumu uz Krieviju ar no tā izrietošām problēmām? Bene, abbiamo... Mm, esam uh, uzklausījuši runātājus. Un tagad ir laiks atbildēm. Paldies priekšsēdētājiem! Thank you all for a, uh, quite a battery of questions. I don't think... Paldies par ļoti daudzajiem jautājumiem, bet es nedomāju, ka es varēšu pienācīgi atbildēt uz visiem. Uh, Vairāk jautājumu attiecās uz tiesiskumu, pareizāk sakot, uz tiesiskumu trūkumu Krievijā. Un jautājums, kāpēc iestāja PTEO varētu to ietekmēt? Es domāju, ka Ķīna, kas pievienojusies ir PTEO, vēl aizvien ir ar samērā katastrofālu situāciju tiesiskuma ziņām. Un cerība šeit varētu būt, ka prasības īstenot uh, atsevišķus starptautiskus standārtus, tāpat arī tehniskas kontrolas attiecībā uz importu, uz pārtīks kontroli. Visi šie pasākumi, kas varētu būt it kā nelieli, pieprasa nepārtrauktu atbildi starptautiskajiem partneriem. Esot PTO, tas šīs Eh, <clears throat> šī reakcija un reaģēšana ir nepieciešama. Un tas ir zināms spiediens. Vismaz eh, notiek mēģināšana turēties pie starptautiskiem standartiem. E Par attiecībām ar Eiropas Savienību. Es domāju, ka Krievijas vērtējums attiecībā uz ES Kad es saku Krievijas, es domāju valdošās elites vērtīgums. Ir šī ir liela organizācija, kas piešķir lielu svaru relatīvi nelielām valstīm. Un dabiskā Krievijas elites tendence ir runāt ar reģionālām varām un sekot tam, kam tās pievēršas. Un varētu būt tas ir tāpēc, ka nav no izpratnes par to, kas uh, kopumā ir ES. Tā varētu būt daļas no problēma. Vai nākošais solis, kurš um, varētu būt iestāja ESAU, piešķirtu kādas priekšrocības, es, es sacītu, ka viena no tām būtu mēģinājums iestāties SEO piešķir zināmas svīras Eiropas Savienībai. Kad mēs varam vairāk runāt par adekvātas, adekvāta regulējuma um, nodrošināšanu, bet, nu, tik ātri šāda pievienošanās SAU nevarētu notikt, bet tad, ja tāda notikt, tad varētu vairāk izdarīt spiedienu uz Krieviju Mēs esam maz uzmanības e, veltījuši šim jautājumam ziņojumā, un esmu, esmu sakojis vairākiem pētījumiem, ko veica savu Krievijas sakarā, un, ja jūs izlasīsiet e, Krievijas speciālistus sagatavotos ziņojumus par uh, valsts ekonomisko stratēģiju 2020. Eh, gada perspektīvā, visi runā par nepieciešamību pēc vienlīdzīgiem spēles notikumiem biznesā, pēc citus standarta vēstījums, par kuriem mēs runājam, par kuriem Krievijas pārstāv runā, un arī liberāļi, kas atrodas um, varas struktūrās, arī par to runā. I will, I'm afraid, skip. Es eh, izlaidīšu vairākus punktus, bet eh, runājot par demogrāfijas jautājumiem, mēs esam pieraduši pie domas, ka Krievijas eh, iedzīvotājs skaits krīts, nesenā tautas skaitīšana to parāda, bet tas ir tikai pavisam nesen, ka darba spējīgo vecums krītas. Eh, darba spējīgo skaits krītas, darba spējīgā vecumā esošo, pareizāk sakot, skaits krītas. Un runājot par darba spējīgo iedzīvotāju vecumu, ieskaitot imigrantus, ir krities par aptuveni desmit krit, no, kritīsies par aptuveni 10 miljoniem starp 2010 un 2020 gadu. Tā ir, tas ir diezgan ievērojams kritums, un Krievijas lēmējiem ir jādomā, kā šo jautājumu tie varēs risināt, un domāt par ceļiem, kā situāciju koriģēt imigrācija ir visai viltīgs pasākums, jo Krievija vēlas eh, kvalificētus ieceļotājus tieši tāpat kā lielākā daļa pasaules valstu. Bet galvenokārt imigrācijas plūsma nāk no bijušās padomu telpas. Un tas savukārt ir sociālās spriedzes avots. Šeit es pagaidām apstāšos. Prego, Presidente Svoboda. Ja, ich möchte nur die, die eine Anfrage des Kollegen. Soboda kungs, vēlos atbildēt uz Šulc kungu uzdoto jautājumu par nesmu iekļāvis ceļošanas brīvību šajā ziņā. Esmu runājis par modernizāciju, par iespēju atvērt lielākā mērā valsti, un, tad, protams, šeit starppersonu kontakti ir ārkārtīgi svarīgi. Uh, Un skats, ka tā nav lielāka prioritāte, vai arī bezvīzu režīms būtu vislielākā prioritāte, taču, lai nodrošinātu starppersonu kontaktus, tas ir svarīgi. Jo, manuprāt, tāpēc tas ir jāatbalsta, varbūt iekļaujot dažādu veidu programmās un tā tālāk, jo, manuprāt, šāda veida e, kontakti būs ļoti veiksmīgi, tīpaši runājot par brīvības e, e, kustību, kas šobrīd ir novērota Krievijā. Paldies! Bene, grazie tu. Paldies jums visiem par komentāriem. Vēlos arī pateikties tiešām visiem, kas pauda savu viedokli, tīpaši mūsu uzaicinātiem runātājiem. Un nākamais darba kārtības jautājums, kas ir ziņojums no Mašrek delegācijas. Viņi ir apmeklējuši mašreg valstis, viņi bijuši Ēģiptē un viņiem bija iespējas tikt, iespēja tikties arī ar Ēģiptes valdību, bija iespēja tikties ar no, parlamenta deputātiem, ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, un tāpēc arī lūdzu pastāstiet mums vairāk par šo, šo vizīti, pastāstiet arī kādi bija rezultāti un kāda šobrīd ir situācija Ēģiptē runājot gan ekonomiski, gan politiski, gan arī no drošības aspektu. Paldies! Paldies arī visiem! Ir ārkārtīgi patīkami runāt par šo jautājumu pēc manas vizītes uz Ēģipte uh, pirms pāris nedēļām. Un kopš uh, pirms dažām, dažiem mēnešiem notika vēlēšana, šī ir pirmā parlamenta delegācija. Nu, un jūs noteikti zināt, arī, ka ir diezgan lielas pārmaiņas attiecībā uz islāmistu klātbūtne. Tiešām varētu teikt, ka šeit notika nopietnas politiskas izmaiņas un arī drošības partijai bija liela, lielas izmaiņas. Tīri praktiski runājot, tad mēs varam teikt, ka arī parlamentām būs zināmas sekas. Šobrīd varu teikt, ka nu, šobrīd parlamentam nav pietiekami daudz spēka, jo valdības lomu joprojām pilda militārie spēki. Un Mubaraka prezidentūras laikā prezidentam bija daudz svarīgas tiesības. Šobrīd situācija nav līdz galam skaidra. Nav līdz galam skaidrs, kur būs nošķirtība starp likumdošanas vāru un izpildu vāru. Tātad šobrīd situācija nav skaidra, un to pat varētu raksturot kā politisko hausu. Tā ir situācija. Kon, tā ir sit, konflikta situācija, tīpaši pēdējos mēnešos. Tā ir saistīta arī ar islamistu spēku palielinājumu un arvien lielāku lomu, ko uh, militārie spēki šeit pieauda. Tiek runāts par to, ka ir nepieciešams nodrošināt, nodrošināt prezidenta varu šobrīd vēl politiskais konflikts nav atrisināts, un konteksts šobrīd ir tāds. 23. maijā ir paredzēts prezidenta vēlēšanas pirmā kārta, tātad pavisam drīz. Parlamentā tiek diezgan daudz runāts par to, arī par jauno konstitūciju. Un pagaidām vēl līdz galam nav skaidrs, kāda būs šī konstitūcija. Vai to ir paredzēts apstiprināt pirms prezidenta vēlēšanām vai pēc tam. Bet izskatās, ka konstitūcija tiks pieņemta pirms vēlēšanām, un tas savukārt nozīmē, ka Eģiptes politikā atkal būs neskaidra situācija sanāk, ka prezidents tiks e, ievēlēts, bet konstitucionālā loma vēl netiks definēta. Šeit tiek runāts arī par vēlēšanu komiteju un par sarakstu prezidenta vēlēšanām, taču nebija viegli jau šo darbu paveikt, vienkārši tādēļ, ka vairāki, kas gribēja kandidēt, viņi tika svītroti no potenciālo kandidātu sarakstā, un to izdarīja vēlēšana komiteja, un salafisti bija pret. Daži atbalstītāji pat protestēja uz ielām. Iepriekšējā nedēļā bija, bija arī protesti, un dažos gadījumos arī militārie spēki iesaistījās it kā ar ieganstu, lai nebūtu nekārtības. bija arī citas situācijas, un 11 cilvēki pat zaudēja dzīvību. Demonstrācijas bija ļoti nopietnas arī Kairā. Tāpēc jūs varat redzēt, ka situācija šobrīd ir diezgan haotiska. Runājot par politiskajām savienībām, mums ne visos gadījumos ir skaidrs, kāpēc tiek veidot šādas vai tādas savienības. Piemēram, vienā gadījumā apvienojušies politiskie spēki un kur arī varētu būt diezgan iespēja, ies, liela iespēja, iespēja vinnēt prezidenta vēlēšanās. Un šeit viens no kandidātiem, kas sākotnēji bija no muslimu, no islamistu brālības, taču viņam tika pateikts, ka nē, viņš nedrīkst turpināt darbu tādēļ, ka viņš gribēja kandidēt prezidenta vēlēšanās. Uh, un šobrīd islāmistu brālība teica, ka viņi savu kandidātu nepiedāvās prezidenta vēlēšanām. Vienkārši tādēļ, ka viņi negribētu piedalīties šajā procedūrā, un tad attiecīgi šī persona, ko es pieminēju, viņam bija jā, jāizstājas no organizācijas. Taču tagad viņš saņēma atbalstu no salafistu partijas. Ir arī uh, Maikls Nabilhems, kas ir blogotājs, un man bija iespēja ar viņu runāt Viņš arī ieguvis Saharovu balvu. Un ir jau parasti tā, ka šie cilvēki skatās uz sabiedrību mazliet savādāk, nevis kā uh, lielāka daļa salavistu. Situācija šobrīd ir tāda, ka islamistu brālība tagad jau teica, ka viņi izvirzīja savu kandidātu prezidenta vēlēšanām, bet, nu, šis kandidāts nebūs tik ļoti harizmatisks kā iepriekšējais, tāpēc ir jādomā, cik lielu atbalstu saņems šis kandidāts kopumā islamistu eh, brālību atbalsta sabiedrība. Nu, tad redzēsim attiecīgi, kādi būs rezultāti. Vēlēšanas ir paredzētas divās kārtās, un neizskatās, ka 23. maijā diez vai kāds iegūs pāri pa 50%. Un tāpēc par visiem šiem jautājumiem politiskās diskusijas notiek diezgan nopietnas un karstas. Pēdējo mēnešu laikā parlaments kļuvis arvien mazāk populārs. Parlamentārās diskusijas uh, tiek raidītas televīzija, tas nozīmē, ka Eģiptes iedzīvotāji var paskatīties, kas tad īsti notiek parlamentā, viss ir ārkārtīgi caurskatāmi, bet rezultāts ir tāds, ka cilvēki nonāk pie saviem secinājumiem un, un uzskata, ka parlamentam parlaments nav baudī, nebaudī pienācīgu uzticību. Nu, piemēram, tiek runāts par tādiem jautājumiem, ka sievietēm ir jāatļauj precēties agrākā vecumā, un bija arī vairākas nevalstiskās organizācijas, kad bijis, kas bija nobežījušās par to. Tiek runāts par NVO statusu un par to, ka NVO darbība tiek ierobežota. Bet jūs noteikti saprotat, ka Ēģiptes iedzīvotāji, vienkārši iedzīvotāji neuzskata visus šos jautājumus par pašiem centrālākajiem savā dzīvē. Un, un tā kā esošie deputāti nav īpaši pieredzējuši deputāti, tad attiecīgi jūs varat iedomāties, kā izskatās parlamenta debatas visi šie fakti labi paskaidro arī, kādas bija grūtības saistībā ar mūsu vizīti un arī situāciju, kurā mums bija jāstrādā. Mums bija, protams, izstrādāta sava programma, paredzēts vairākas tikšanās. Mums bija iespēja tikties arī uh, ar mm, cilvēku tiesību komitejas vadītāju, ir arī masu mēdīja komiteja, kā arī citu komiteju vadītājiem. Bija iespēja tikties arī ar parlamenta uh, priekšsēdētāju un bija grūtības tikties, tikties ar dažiem no deputātiem un dažiem atbildīgiem tieši tādēļ, ka bija nekārtības Eģiptē un demonstrācijas tajā brīdī. Un uh, bija iespēja tikties ar cilvēku, kuru parasti uzskata par uh, tiltu uh, starp veco režīmu un jauno režīmu. Viņš palīdz režīmiem saprasties. Mums bija iespēja tikties arī ar jauniešu pārstāvjiem, ar sieviešu tiesību aizstāvjiem, ar koptiem, ar islāmistiem, ar citām reliģiskajām grupām. Tātad daudz cilvēku mēs satikām, daudz grupu, daudz dažādus sabiedrības slāņu, un viņi visi saka, ka viņiem ir interesi iesaistīties struktūrētā dialogā ar Eiropas parlamentu. Un Es tiešām ceru, ka tad, kad militārie spēki nodos vairāk varas šo cilvēku rokās, tad tas būs iespējams. Parlamenta priekšsēdētājs tika uzaicināts arī apmeklēt Eiropas parlamentu Briselē. Ceram, ka tas būs iespējams. Parlamenta ir arī ārlietu komiteja, un Elmars Broks uzaicināja viņu ārlietu komiteju atbraukt pie mums. Un ceram, ka viņi izmanto šo izdevību. Un nobeigumā runāšu par situāciju ekonomikā. Tur pārāk spīdoši neiet, jo šobrīd uh, pēdējā gada laikā turismas ir, paciet, ir, ir nopietni cietis. Lai gan joprojām turistu ir daudz. Tomēr ienākumu līmenis ir samazinājies, turisti tērē mazāk naudas, Piemēram, Kairā turisma līmenis ir kādi 15% no tā, kas kādreiz bija. Arī ārējās investīcijas ir samazinājušās tādēļ, ka valstī nav stabilitātes. Manuprāt, tas diezgan skaidri norāda uz to, ka, ka pat tad, kad būs lielāka nemu ekonomikas stabilitāte, diez vai turisms palielināsies līdz uh, kādreizējiem līmeņiem. Mēs ceram, ka Ēģipte varēs attīstīt savu ekonomiku un uzlabot savu situāciju. Tad, kad situācija stabilizēsies, ja jums ir jautājumi, kolēģi, droši uzdodiet. Priekšsēdētāji, paldies! Petringa kungs, paldies priekšsēdētāji! Vēlos pateikties Alka Drauja kungam par viņa ziņojumu. Vēlos arī pajautāt, vai tad, kad viņš Eģiptē ir bijis, bija arī tāds, as, tāds svarīgs aspekts, ka Drauja kungs, jūs noteikti zināt, ka starptautiskās organizācijas, kā piemēram ASV fonds, um, Starptautiskais republikāņu institūts, kā arī Demokrātu institūts, kā arī uh, dažādas institūcijas no, mm, no Vācijas, piemēram, Konrāda Adenaura fonds, ka visas šīs institūcijas, šie fondi pārtrauca savu darbību un dažos gadījumos pat tika izvirzīts apsūdzības. Eģiptē šiem cilvēkiem bija jāstājas tiesas priekšā. Vai jūs par šiem jautājumiem runājat mū, jūsu vizītes, vizītes laikā? Uh, Eh, jā, protams, eh, cilvēkiem, kas strādāja šajā, šajās institūcijās, šajos fondos, tas ir eh, nepatīkama situācija, bet jāsaprot arī, ka pašiem eģiptiešiem tas nenāk par labu, jo viņi tiek it kā arī, zināmā mērā, tagad aprobežoti. Viņiem nav tagad tik liela iespēja sadarboties starptautiskajām organizācijām. Un var, vai par to tika runāts? Varbūt jūs varētu mazliet vairāk pastāstīt par šo situāciju. Paldies! Grazie, prezidente. La... Paldies priekšsēdētāji un vārds Brepels kundze. Kolēga, priego. Dank u wel, eh, voorzitter. Um, ik heb ook... Uh... Paldies priekšsēdētāji. Man arī paveicās uh, būt par šīs delegācijas dalībnieci, vēlējos uh, izteikt uh, pateicību Elka Drāvīkungam par izsmeļošo ziņojumu par šo braucienu. Es vēlētos runāt par vienu, manuprāt, arī ļoti svarīgu aspektu. Mēs uh, tikāmies ar Arābu līgas ģenerālsekretāru. Tā bija tiešām ļoti būtiska tikšanās un ļoti interesanta tikšanās Mēs apspriedām virkni jautājumu, uh, ne runājam ne tikai par Sīriju, bet arī par Arābu līgas un Ēģiptes lomu miera procesā tuvējos austrumos. Un uh, Arābu līgas vadītājs uh, mums jautāja, kāda konkrēti ir Eiropas Savienības loma. Mēs teicām, ka mēs atbalstām kvartetu, bet uh, Arābu līgas vadītājs uh, teica, ka labāk būtu, ja mēs izstātos no kvarteta un visa atbildība tiktu nodota ANO drošības padomei. Tas būtu tad saskaņā ar 2002. gada Arābu līgas vadītāju delegā eh, rezolūcija, kas tika pieņemta Beirutā. Un eh, viņa prāt šī rezolūcija ir prasījusi lielāku atzinību. Saīts runāja jau par daudzām lietām, ko mēs eh, paveicām, ka mēs uzaicinājām arī cilvēkus apmeklēt ārlietu komiteju Eiropas parlamentu martā mēs uh, tikāmies arī ar cilvēku tiesības komitejas vadītāju, un viņš lūdza, lai mūs uzaicinātu viņu arī šeit, un es domāju, vai uh, mūsu cilvēku tiesību apakškomitejas vadītāji nevarētu uzaicināt šo cilvēku pie mums, jo ir izstrādāt ļoti skaidra programma par to, kā risināt cilvēku tiesību jautājumus. Uh, Ēģiptē. Un mēs varētu šos jautājumus visi kopā apspriest. Tāpat mums bija iespēja tikties ar sieviešu organizāciju pārstāvjiem un jauniešu pārstāvjiem. Elka Drāvīkungs jau to pieminēja, bet es gribētu teikt, ka sieviešu un jauniešu loma revolūcijā bija uh, ļoti nozīmīga, bet tagad šie cilvēki ir vīlušies, jo brīvība, par ko viņi cīnījās, nav, nav sasniegta. Un atsevišķus individus, sabiedrības locekļus ne režīms, ne parlaments neatzīst. Eh, jācer, ka eh, pēc eh, notikušām pārmaiņām tomēr būs zināms progress arī parlamenta lomai. Tāpat Eiropas Savienībai būtu jāveic neatkarīga izmeklēšana par armijas lomu Ēģipte. Otrajā un trešajā maijā tika apspiestas demonstrācijas, un Ēģipti vēl, Ēģiptieši vēlētos, lai mēs šo jautājumu uh, izmeklēt un izpētīt. Un vēlreiz pateicos kolēģim par ļoti labo ziņojumu. La parola la kolēga de Kezēra. Vārds tika aizērs kundzē. Oui, moi je voudrais. Jā, paldies. Vēlējos pateikties Saīdam un visai, visiem delegācijas locekļiem par šo braucienu, par ziņojumu, kas tika sniegts gribu teikt, ka mums, kas uh, neapmeklējam šos valsts, un pat ja mēs tās apmeklējam, ir grūti izprast šo Ēģiptes pārējas procesu, jo tajā ir gan interesanti, gan baisi elementi. Es varbūt neuzmanīgi klausījos un uh, nesadzirdēju Saīda teikto par palikušajiem prezidenta kandidātiem. Es saprotu, ka salafisti ir nostumti malā un mēs varam atvieglot nopūsties, ja es tā varu uh, teikt. Un arī uh, valdošā režīma kandidāts ir nomainīts un arī Sulemans tagad ir izsvītrots no šīs saraksta. Un uh, Tagad varbūt arī armijai rodas uh, jautājumi, kādu ietekmi armija vēl saglabāt šajā pārējais procesā. Ja armijas kandidāts tagad ir uh, atstumts malā, kādi kandidāti ir palikuši un kuru no palikušiem kandidātiem armija varētu atbalstīt. Manuprāt, šīs jautājums ir ļoti būtisks. Sī, sí, aggiungo una mia domanda. Jā, es tagad ļaunprātīgi izmantošu savu priekšsēdētāju pozīciju un arī uzdošu jautājumu. Varbūt jūs jau saprotat arī itāļu valodu. Tātad man pavisam īsts jautājums. Kādēļ salafistu kandidāts uh, tika izslēgts no šī procesa? Kādi oficiāli iemesli tika minēti. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms par uh, prezidenta kandidātiem. Cik man zināms, vēl ir palikuši desmit kandidāti, kam ir uh, dažāda izcelsme, dažādas politiskie viedokļi vai nostājas, ja tā varētu teikt no šiem desmit ir trīs tādi, kam ir eh, diezgan reālas izredzes tikt ievēlētiem. Vienu atbalsta salafisti, tas gan ir tāds mm, mērens uh, islamists, un viņš iestājas par atjaunotni. Tālāk vēl viens kandidāts ir uh, uh, ministrs, kuru atbalsta armija un uh, valdība, un tad ir uh, musulmaņu brālības atbalstītājs Amrs Musa, kas uh, ir uh, pazīstams Eģiptē, bet tas gan nenozīmē, ka viņš saņems uh, vislielāko atbalstu. Kad uh, tiek veikts sabiedriskās domas pētījumi, tie liecina par to, ka viņam ir liels atbalsts, bet vēlēšana rezultāti varbūt to neapliecinās. Tātad jāsaka, ir trīs kandidāti, kas ievērojami apsteidz citus, tad ir kandidāti, kas ir izslēgti no šīs uh, sacensības tiesības, un viens no šiem kandidātiem ir izslēgts tādēļ, ka viņa mātei bija dubult pilsonība, eģiptiešu un amerikāņu pilsonība, un šā iemesla dēļ viņš tika svītrots no kandidāts saraksta. Tas bija tas oficiālais iemesls. Mans pieņēmums ir tas, ka tā nebija sagadīšanās, bet ka tas bija drīzāk tikai iegānsts un uh, patiesībā notika kādi slepeni manēvri, bet formālais iemesls ir tāds, ka viņam ir dubulta pilsonība un ka viņš no mātes ir mantojis ASV pilsonību, un tā pašā laikā viņš bija salafists, un tas ir tiešām diezgan uh, dīvaini. Tālāk jautājums par nevalstiskajām organizācijām un fondiem. Šo jautājumu uzdeva Poterinkungs. Par to mēs tiešām runājām daudzās tikšanās reizēs. Mēs paudām bāžas, mēs jautājām, kādēļ tas tā notiek, un mēs arī savā preses, paziņamā presē no, paudām savas bāžas un arī preses konferencē. Uh, Mēs to norādījām preses konferencē, piedalījās 25 žurnālisti, tas diezgan labs rezultāts, un mēs atkal un atkal runājām par šo jautājumu, mēs darījām, kas ir mūsu spēkos. Mans skaidrojums būtu tāds, ka militāristi šis režīms vēlējās iegūt popularitāti uz šo Uh, ārvalstu fondu rēķina, it kā cīnoties pret jebkāda veida ārzemju ārvalstu ietekmi gan caur šiem fondiem, gan nevalstiskām organizācijām, gan citādi, uh, ka šie, uh, šie veidojumi vēlētos ietekmēt politiskos procesus Eģiptē. Un jāsaka, ka mērenie eģiptieši, pat mērenie eģiptieši atbalsta šādu nostāju. Bet ir izskanējusi arī kritika, ka, eh, ka šī nostāja nav pieņemama, ka vadošās aprindas ir gājušas pārāk tālu. Un uh, izskanējušas arī cerības, ka tiks tomēr rasts risinājums šai situācijai. Uh, uh, ir jārisina arī tādi jautājumi kā nevalstisko organizāciju darbības atklātība un finanšu plūsmu atklātība, tā lai nevalstiskās organizācijas netiktu izstumtas no atsevišķām dzīves jomām. Un šajā sakarā mēs runājam arī par jauno likumu, kas ir pieņemts un kāda tam varētu būt ietekme. Šis lēmums ir pieņemts pirms trī, trīs nedēļas pirms prezidenta vēlēšanām, un situācija, protams, var mainīties vēlāk. Bet, ja mēs vēlamies, lai tiktu pieņēmts jauns likums par nevalstiskām organizācijām, tad ir jāveic atbilstoši pētījumi un jāreformē šis likums balstoties uz Tunisijas un citu valstu pieredzi. izskatās, ka situācija ir tāda, ka pie varas esošie cenšas apgrūtināt nevalstisko organizāciju darbību dažādu iemeslu dēļ. Alsta Dada kungs, kurš vada cilvēku tiesību komiteju mums savukārt norādīja, ka viņa prāt ir iespējams rast risinājumu. Viņš ir ļoti saprātīgs cilvēks, viņš ir iesaistījies politiskā dialogā, viņš runā diezgan atklāti, bet uh, mēs nekādus dokumentus um, gan nevarējām izlasīt, bet mums bija jātic viņam uz vārda. Bene, grazie per la relazione, per le risposte. Passiamo al punto. Paldies par šo ziņojumu un par sniegtajām atbildēm. Un nākošais punkts ir Emera Kostelo uh, ziņojums par attiecībām ar palestīniešu likumdošanas padomi un vizīti Palestīnā šā gada 2. līdz 5. aprīlī. Uh, diemžēl um, Kostelo kungs nevarēja šobrīd piedalīties sanāksmē, un viņa vārdā uzstāsies Alkens kundze, kurams pastāstīs par šīs delegācijas braucienu uz Jeruzālem un okupētajām teritorijām. Ceru, ka Okens kundze mums varēs sniegt uh, izmērošu pārskatu. Paldies, um, priekšsēdētāji. Mēs apmeklējām piecu deputātu sastāvā, kas pastāvēja piecas dažādas valsts, četras politiskās grupas. Viens no mūsu locekļiem bija loceklis gan delegācijā attiecībām ar Izrēlu, gan Palestīnu. Un mēs sagatavojām ples, preses relīzi uh, manuprāt, tas ir vislabākais, ko mēs esam izdarījuši, un kur iekļāvām visus secinājumus. Un vēlos sacīt, ka šī bija ļoti noderīga delegācija, un mēs. Eh, Sorry for my language, but the cynical strategy uh, of the. Šķiet, ka. Kā Izraels izplatnē pale, Palestīnas nepastāv. Teritorija vai ir nav, tā ir, tās ir sadalīta četrās vai piecās, eh, četros vai piecos apgabalos, bez savstarpējas saiknes un ir varbūt atcerties Oslo vienošanās ABC zonas, kam vajadzēja būt pagaidu risinājumam, šobrīd C apgabals un E un B apgabali e, pastāv Izraels izpratne un ir ļoti grūti dzīvot šajos apstākļos līdzās Izraēlai, atzītajās robežās, kā tas ir noteikts starptautiskajos likumos. Varētu pat sacīt, ka mūsu nodokļu maksātāji nauda, mums arī vajadzētu padomāt par viņiem. Mēs eh, tikai maksājam, maksājam, mēs eh, mēs būvējam savukārt eh, Izraels puse E, grauģi, un mēs naudu nesim atpakaļ. Vācija, Dānija, Polija varētu pieprasīt, e, lai attiktu nauda atdota, ja tiek tik daudz sagrauts. Mūsu delegācija vēl aizvien atbalsta abu valstu risinājumu. Pat Mēs to uzskatām, ka tas ir gan Palestīnas, gan Izraēlas eh, interesēs. Jo pretējā gadījumā mēs neredzam perspektīvu, pareizāk sakot, pozitīvu perspektīvu nevienai no pusēm. Bet mēs eh, tekstā tā neierakstījām, bet varam, varētu sacīt, ka Oslo vienošanās ir eh, pagalām. Tā nepastāv. Mēs arī runājam par gulstekņu jautājumu. Mēs uh, no Dānijas tik daudz sekojam um, Dānijas ieslodzītiem Bahreinā, kurš ir pieteicis bādas streiku. E, bet viņi atrodas administratīvā aizturējumā. Atsevišķi no viņiem ir mirstoši, un kas notiks, ja viņi sāks mirt, tur augstākā tiesa e, neskatā viņu lietas. Aptuveni pusi no palestīnas vīriešu iedzīvotājiem ir cietumos. Un es gribētu aicināt kaut ko darīt šajā sakarā ātri. Tāpat varētu pieskaitīt vēl tam. Uh, 203 bērnus, kas arī atrodas šādā pat aizturējuma apcietinājumā. Ko Eiropas Savienība varētu darīt, jo mēs tikāmies ar misiju vadītāju, un tad, kad mēs tikāmies ar kvartetu, ir vairāk vai mazāk skaidrs tas, ka Eiropas Savienība ir vienīgā no kvartet locekļiem, kas kaut ko dara, un Eiropas Savienība varētu kaut ko darīt šobrīd, un mums ir zināmi ieteikumi, gribētu uzskaitīt, ko mēs varētu darīt. Pirmkārt, bez jebkāda veida san sankcijām, sodiem, blokādiem, mēs varētu lūgt komisijas eh, noteikt eh, likuma ieviešana atsevišķiem eh, produktiem, lai nesaņemtu <clears throat> preferenciālu izturēšanos. Ne jau dalībvalstī tas, dalībvalstīm tas ir jādara, bet gan komisijai jāpiemēro šī notiekuma ieviešana. Šeit nav runa par mārķēšanu, lai nodrošinātu to, ka neviens uh, lai nevienam izstrādājumam no kolonijām netiktu piešķirta šī preferenciālā izturēšanās. Mēs eh, varētu, jūs zināt, mēs dzirdējam no Aštonas, ka mēs vēlamies vairāk par vairāk šajā uh, Eh, šajā sakarā, bet šeit tiek saņemts vairāk pret maz, eh, par, mazāk par vairāk. Un, un ja šādā e attiecību uzlabošanās notiek, tad tas varētu būt nepareizs eh, vēstījums Palestīnai, protams. Mēs Eiropas Savienību kopīgi mēs varētu turēt Izraēlu ekonomiski atbildīgu par mūsu projektu e, graušanu. Un šeit varētu piebilst, ka dalībvalstis, un mums vajadzētu ziņot dalībvalstīm, ka mums nav kopīgas Eiropas Savienības ārpolitikas. Ļoti bieži, man tas jums nav jāstāsta, bet laikam ļoti bieži mēs e, rīkojamies, it kā mums tāda būtu. Un pirmkārt gribu pieminēt apvienoto nāciju ģenerālo asambleju. Mēs tikāmies ar vēstnieku un tika ziņots, ka palestīnieši neizmanto iespēju ģenerālajā asamblējā. Bija piedāvāts no Eiropas Savienības puses, ka E, tādā gadījumā tie varētu panākt, lai visas e, valstis nobalso e, par, bet tas bija tukšs piedāvājums, turpat nebija status kā Vatikānam. Un Habas nevarēja pateikt, ka viņš būtu saņēmis at Eiropas at Savienības atbalstu pār neko. Un mums vajadzētu dalībvalstīm lūgt eh, šo atbalstu nodrošināt vienu pa vienai. Un eh, mēs eh, pat vainojām Palestīnu, ka tie vēršas apvienoties nācijās. Apvienotās nācijas ir vislegālākā sistēma, kāda ir iespēja, mierīgi, kas E, kas e, turas pie visiem noteikumiem, un Eiropas Savienībai Palestīnu vajadzētu par to uzslavēt un arī aicināt izmantot starptautiskus struktūras un noteikumus. You, uh, tell you, mention to you, which you probably know. In December. Tālāk eh, izstāstīšu, ko jūs droši vien zināt. 2009. gada decembrī mūsu ārlietu ministri nāca klājā ar kopīgu paziņojumu. Es, eh, šis paziņojums bija ļoti labs, es aicinātu jūs to izlasīt. Dažkārt Un pieturoties pie šī ziņojuma, mūsu, e, mūsu misija sagatavoja, manuprāt, četrus ziņojumus nesen par palestīniešiem Izrēlē. Un janvārī skanēja viens lielisks um, ziņojums par austrumu Jeruzālemi un arī labi ieteikumi dalībvalstīm. valstīm bija viens no C zonas pārstāvjiem. Un mūsu paziņojums bija e, tuvs tam, ko sagatavoja misiju vadītāji. Tālāk par vardarbības samazināšanu. E, vardarbība e, notiek cilvēku nogalināšana. Viņi ne tikai e, nojauc viņu īpašumus un iznīcina olīvu stādījumus, viņi, viņi šauj uz cilvēkiem. Un viens varētu būt ieteikums, ka Eiropas Savienība varētu nosaukt vārdā vardarbības, eh, vardarbīgos kolonistus Iespējams, ka mm, tiem ir dubulta pilsonība, bet tas būtu ļoti noderīgi, ja būtu saraksts ar vārdiem. Bet ja Eiropas Savienība nerīkosies tagad, tad var atsacīties eh, no divu valstu risinājumu redzējumu. Šobrīd Palestīnā situācija ir ļoti mierīga, ļoti nedaudz incidenti salīdzinājumā ar to, ko viņi ko viņi e, paši cieš. Bet, ja mēs nerīkosimies tagad, tad kas notiks pirmajā dienā? Notiks um, uzbrukums mierīgai demonstrācijai Jeruzālēmē. Kas notiks e, Ēģiptē? izcelsies ļoti sarežģīta situācija. Un mēs pēdējo mēnešu laikā vērojam situāciju, kādu varētu salīdzināt ar eh, laiku pirms otrās intifādas. Es domāju, ka mums ir jādara tas viss, ko mēs varam, un Eiropas Savienība var daudz ko darīt. Un ne tikai ek E, skaisīt vārdus vējā, ziņot, ka esam satraukušies, šokēti vai nobažījušies, bet e, mēs varētu kaut ko arī e, darīt tad, kad redzam, ka Izraēla pārkāp starptautiskos likumus. Paziņojums ir īss, tajā viss ir iekļauts, un lūdzu nepaceliet at, uh, neuzlabojiet eh, AK nolīgumā Izraels status. Tas būtu ļoti nepareizs signāls. Paldies. Eh, nākošais runātājs De Kaisers kundze. Paldies. Uh, eh, Margarete Auken parle devant un hémicycle. Um, Margarita, ļoti žēl, ka Margarita Aukena jā, bija jārunā gandrīz tukšā sēžu zālē. Viņa pieminēja jautājumu, kas man ievieš liels bažas. Tas ir jautājums par vardarbību. Pirmkārt, kolonistu vardarbību, ko mēs labi zinām, kas, ko, uh, un tas eh, man liek domāt par palestīnas studentu, kurš gatavoja uh, doktora grādu politiskajās zinātnēs, kurš manā birojā uzdeva man jautājumu, uz kur man bija grūti atbildēt. Vai jūsu. Uh, pa, parlamentārie kolēģi. Novērtē to faktu, ka mūsu palestīniešu manifestācijas ir nevardarbīgas. Vai šī, vai jūs kādu vērtību piešķirat šīm nevardarbīgajām kustībām? Uh, E, bet, protams, ka e, jautājums var samulsināt, jo nepietiek piešķirta vērtība e, īpaša atsevišķa šādai vārdarbīgai kustībai. Taču es domāju, ka situācija, kāda tā veidojas Palestīnā šobrīd un šajā gadījumā, mēs pietiekami daudz vērtības nepiešķiram tam faktam, ka Eh, lielākā daļa palestīniešu līdz šim brīdim ir bijuši eh, nevardarbīgi, un kā sacīja Margarita, eh, Margarita par akam un par signāliem, ko var nosūtīt, es domāju, ka mums pilnīgi noteikti ir jāpatur spēkā šī nevardarbība. Jaunā E, jaunā paudze e, varētu nesaprast, kā mēs varam vienlaicīgi sacīt, ka mēs vēlamies nevardarbīgu situāciju un tajā pašā laikā nenosūtīt skaitu signālus, ka pa šo, šis ceļš ir vienīgais kas ir iespējams, un es baidos, ja mūsu signāli būs nekonsekventi, es atkal atgriezīšos pie AK, tad mēs varētu tikt nesaprasti. Margaret, es gribētu par to izteikties, jo tas mani vies. Um, Daudz jautājums, vai mēs tiešām saprotam, šo mierīgo pretošanos. Kolēģe prezidente Pötering. Lūdzu, Pöteringa kungs, paldies priekšsēdētāji. Jā, jūs tiesat priekšsēdētājs īstenībā. Vēlos arī pateikties Aukenas kundzei par ziņojumu. Un mēs, kā Eiropas parlaments, Eiropas Savienības pārstāvi esam teikuši, ka ir ļoti svarīgi, lai Izraels būtu drošajās robežās un arī Palestīna. Un tad šī sistēma nozīmē to, ka ir divas valstis. Tad mēs varam teikt, ka e, Izraels iedzīvotājiem ir e, cieņa un tāpat arī Palestīnas iedzīvotājiem. Tagad, tagad mēs redzam to, ka palielinot šo, um, šo apdzīvoto vietu, uh, ar vien lielākā mērā Palestīnas valsts tiek ierobežot savās tiesībās, ja vispār neteikt, eh, ka tā tiek grauta. Un īstenībā tas ir arī pret Izraels interesēm. Jo ar vien vairāk mēs lasam par to, ka jaunie Palestīnas iedzīvotāji saka, ka ja, ja mums būtu kopīga valsts, tad kaut kād Palestīnas uh, iedzīvotāji būs vairāk nekā izrēlieši, jo tur vairāk bērnu dzimst. Un tad tiekoties ar palestīnas iedzīvotājiem, viņi, jā, viņi saka, ka jā, divas valstis, divu valstu risinājumus nebūtu iespējams, tad viņi varētu apvienoties. Un tad tieši Izrēlai ir grūta situācija, vai viņi plāno organizēt tādu aparteidu režīmu, jo Izrēla runā par uh, jūdu valsti. Un tas ir pirmais jautājums, kādā veidā viņi plāno to visu izveidot. Un otrais aspekts, ja ir atsevišķa Palestīnas valsts, tad ir ļoti svarīgi, lai būtu miers starp Fatahu un Hamasu. Un kā šobrīd ir um, tā situācija starp Fatahu un Hamasu? Paldies! Non nu, ci sono altri interventi, quindi. Labi, visi tev ir izteikušies. Nu, tad līdz ar to pāris minūtes ir jūsu rīcībā. Jā, es varu pilnībā piekrist tam, ko teica Veronika. Ja tiešām tas ir skandāls, ka mēs ne, ne, neakceptējām mierīgas demonstrācijas, tiek šobrīd uh, izmantot asaru gāzi un tā tālāk. Es pati uh, Esmu bijusi klāt vienā šādā demonstrācijā, un ticiet, man nekas jauks tur nebija. Nu, man jau, protams, šķiet, ka pret mani izturējas pat labāk nekā pret citiem. Bet um, es varu teikt arī, ka šie miermīlīgie uh, soļi, kas, piemēram, ANO ierosinātie soļi, ir ļoti labi, bet tāpēc arī ļoti slikti, ka mēs sakam tieši pretējo. Nu, piemēram, mēs pasakām, nu jā, ka mums visam ir jābūt uh, jābūt pienācīgā laikā un tā tālāk, un tad sanāk, galu galā nekas reāli nesanāks. Vēlos arī teikt tam, ko teica Gerta. Nu jā, par perspektīvu tagad par to tiek diskutēts. Tagad jau tiek runāts par divām valstīm. Viņš par divām valstīm. Tieši tā kā ir tagad. Nu, ja jā, tās ir tās divas valstis, ko viņš gribētu. Kaut pusi, pusi no iedzīvotājiem dzīvo labklājībā, un tad ir otrā puse, kas dzīvo rezervātā. Maza, ma, ma, ma, maza valstiņa viņiem ir, un nekādas citas perspektīva netiek piedāvāta. Kad mēs jautājam izrēliešiem, ne jau tiem nopietniem izrēliešiem, jo viņi ir tikpat nobijušies kā mēs, bet tā otrā daļa, nu jā, viņa nerunā par perspektīvu, un tas ir bīstami tiešām. Sajūta ir tāda, ka tas vispār netiek iekļauts darba kārtībā, viņi vispār nerunā par nākotni. Es domāju, ka Eiropā un citu pasaulē, pārējā pasaule neakceptē sapartīdu var izcinājumu. Tāpēc vienīgā perspektīva būtu moderna demokrātiska uh, valsts bet pa vidu noteikti būs ļoti daudz problēmu. Palestīnā ir jaunā paudze, kas uh, vienīgi, kuri redzēja tikai tādus izrēliešus, uh, kas vēršas pret viņu pašu vecākiem, un tad sanāk tā viņiem jau tāds pavisam nepareiz priekšstats. Perspektīva, tad, kad mēs runājam ar garīdzniekiem Palestīnā, ir šāda Viņi saka, ir ļoti svarīgi izglītot jauno paudzi attiecībā uz garīgumu un attiecīgām vērtībām, perspektīvu. Un es teiktu, jā, ka tas darbs, ko viņi dara, ir milzīgs. Un tas jau rada zināmu cerību, bet, protams, arī nākotnē viņiem ir vajadzīga perspektīva, un nekā šobrīd nav. Šobrīd Izrēla nav uh, ieinteresēta, viņi neko nedara lietas labā. Jūs pieminējat arī samierināšanu, mēs, protams, esam pār to. Un vienmēr mēs teiksim, mēs, mēs nekad neesam teikuši, ka, ka nebūtu jārunā ar Hamas. Nu jā, tā nebūtu pareiza stratēģija. Bet arī šeit mēs skatāmies uz reālu situāciju katru reizi, kad viņi mēģina samierināties, izdarīt kādu soli vismaz šajā virzienā. Uh, tad viņi tiek sodīti. Atkal ir tāda attieksme, ka mēs neturpināsim sarunas. Tad arī šeit, ja mēs atkal teiksim, ka Jordāna, Ēģipte kaut ko ir izdarījuši, viņi palīdz samierināšanās procesā, nu tad nekas atkal nenotiks. Protams, arī Palestīnai ir arī tādas grupas, kas ir pret to, ka viņi negribētu. Ir Hamas ekstrēma, ekstrēmistu daļā, salafistas un tā tālāk. Viņi pret, viņi gribētu cīņu, kautiņu. Un var pat pastīties uz ASV, kas teica, ka ja būs samierināšanās, viņi samazinās finansējumu. Piemēram, UNESCO ietvaros. Un UNESCO balsājums bija ļoti svarīgs, un šeit viņi samazināja finanšu atbalstu, un ASV šobrīd ir tāds novērotājs Nu jā, Izrēla, Izrēla joprojām maksā, jo viņi negrib, nu, UNESCO atteikties no savas varas. Bet, nu jā, ir jāpasaka, tad, kad tika samazināts finansējums, situācija ir traģiska. Izrēla attiecībā uz nodokļu ienākumiem. Nē, nē, nē, viņam tika pateikts, lūdzu, nē, nedariet tā, tas nebūtu labi. Nu, dažreiz sanāk tā, ka mēs varbūt tā stingrāk izsakāmies, bet nerīkojamies pietiekam stingri. Situācija, manuprāt, ir dramatiska. Te pašā laikā man ir ko, mums ir ko darīt. Tāpēc vēlreiz atkārtošu to pašu rekomendāciju. Lūdzu, izlasiet ziņojumus, ko uzrakstīja misija vadītāja. Neko daudz, pārāk gara viņi nav rakstījuši, līdz ar to to var izlasīt un ņemiet vērā to, ko viņi ir teikuši. Mērķis, protams, ir miermīlīgs risinājums. Nedrīkstam cilvēkus sodīt. Manuprāt, ir lieliska perspektīva attiecībos divām valstīm. Gan Izrēlā, gan Palestīnā ir cilvēki, kas saka, ka mums ir vajadzīgs divas valstis, bet viņi neskatās, ah, nē, nē, ir cilvēki, kas runā par vienu valstu, bet, manuprāt, viņi neskatās uz dzīvi realistiski. Bet es teiktu, ka jau tagad mums ir viena valsts. Nu, tad, nu, tas varētu būt arī viens no potenciālajiem risinājumiem. Ir ļoti svarīgi, lai Palestīnas iedzīvotājiem būtu cerība. Es varbūt runāju diezgan negatīva, un es esmu runājis tieši ar garīdzniekiem. Jā, viņi nākotnē nesaskata lielu cerību. Viņi, protams, dara visu, ko var. Un tas, ko Veronika arī teica, jūs runājāt par nevardarbīgu uh, risinājumu. Un parasti tiek runāts par to, ka Nelsons Mandela ir pasaules varonis. Un kāpēc viņš nevarēja e, būt atbrīvots no cietuma? Tāpēc, ka viņš negribēja atteikties no vardarbības. Palestīnas iedzīvotāji ir atteikušies no vardarbības. Bet kaut ko jau mēs varam darīt lietas labā. Bīni, grāsie. Paldies. Paldies par jūsu komentāriem. Nākamais darba kārtības punkts. Nē, nē, neizskatīsim. Nē. Jo Nigozaveska kungs nav klāt, līdz ar to pāris minūšu pārtraukums. Tad mūsu referents ieradīsies un turpināsim. Nē, pa, nē, pa, nē, nu, nē. Nu. Colleghi, abbiamo, non abbiamo notizie. Cienījamie kolēģi, mums nemaz nav informācijas par to, kur Vestkots kungs atrodas. Un nevaram viņu atrast. Ne pa telefonu, ne kādā citā veidā. Līdz ar to nezinās, nezinām šobrīd, cik ilgi mums būs jāgaida. Kaiser kundze gribētu divas minūtes runāt. Nu tad, jā, jums nav iebildumu lūdzu. Priekšstādātāja kungs, es lūdzu iespēju uzstāties, jo vēlējos paskaidrot, ko gribēju jautāt mūsu augstajam, mūsu pārstāvim. Nu jau gandrīz gadu pēc uh, Dienvidu Sudānas neatkarības uh, iegūšanas Eiropas Savienība šim procesam sniedza lielu atbalstu gan finansiālu, gan tehnisku, gan citādu. Mēs tiešām iestājāmies par šo valsti. Mēs zinām arī, ka Ashtonas kundze un viņas pārstāva Margareta Mārs Šodien uh, eh, ir eh, atbalstījusi Beki vadīto grupu, bet tomēr sarunas starp ziemeļiem un dienvidiem nekad nav ne pie kā nonākušas un ir izveidojusies uh, konflikta situācija, varētu teikt, pat pirms kara situācija. un es atskaitot uh, atsevišķus Ketrīnas Eštonas paziņojumus un uh, ANO drošības padomes uh, otrā māja sanāksmē publicēto Eštons paziņojumu nesmu atradus nekādus dokumentus, pierādījumus uh, miera veicināšanas pasākumiem šai valstī. Noteikti jau tādi ir bijuši, bet mēs neko nezinām. Toties ķīnieši ir likuši galdā 8 miljārdus dolāru, un tas visiem ir zināms. Viņi vēlas būvēt uh, vēl vienu cauruļvadu. Viņi ir aktīvi iesaistījušies, jo viņus interesē nafta. Tagad šī gandrīz kāras situācijas, kas ir saistīta ar ļoti dramatisku humanitāro, humāno situāciju, un tas viss vēl ir saistāms ar naftas jautājumu. Kāda ir Eiropas Savienības nostāja attiecībā pret šo valstu, kas ir tik svarīga arī Eiropai? Kādēļ mēs neesam redzami šai procesā, un es gribētu zināt, kāda ir mūsu loma šajā reģionā. Mēs tagad it kā esam izstumti no šīs spēles, un es gribēju par šiem jautājumiem runāt ar mūsu pārstāvi uh, Dienvidu Sudānā. Šobrīd jau notiek uh, kara darbība, ANO drošības padomu pieņēmus uh, rezolūciju prasot pārtraukt uguni. Tagad viss šis process var prasīt vēl kādas divas nedēļas. Un visa šī situācija būtu jāizskata maija plenāra sesijā, lai mēs varētu sekot situācijas attīstībai. Jūs noteikti arī eh, zināt, ka daudzos ziņojumos, gan nu, ziņojumā par eh, vēlēšanu norisi Salafrankas kunga ziņojumā ir teikts, ka mums ir jāseko valsts attīstībai pārējais procesam ka jāsniedz atbalsts un jāsaka kopš uh, Dienvidu uh, Sudānas neatkarības iegūšanas mēs šādu atbalstu neesam snieguši. Čā, Tānoka kungs arī vienmēr ar lielu interesi ir sekojis uh, Sudānas uh, jautājumam, bet citādi. Kopumā es domāju, ka mums vajadzētu daudz lielāku vērību piešķirt šim procesam un prasīt atbildes un skaidrojums, jo citādi mēs esam pilnīgi pazuduši no šī procesa. Liels paldies! Es ņemšu vērā jūsu ierosinājumu un to, ka jūs uzskatāt, ka šis jautājums ir ļoti steidzams un tas ir jāiekļauj pēc iespējas ātrāk plenārsesijas darba kārtībā. Mēs mūsu nākamā tikšanās e, ir paredzēta 14. maijā, un mūsu e, pārstāvis arī tad būs e, klāt. Paldies par jūsu pacietību, bet tā kā Veskot kungs diemžēl nevar ierasties šodien, tad uh, pasludinu sēdi par slēgtu.